Frakcija pārstāvi norādīja, ka attiecībā uz slēgtām durvīm organizēt uzklausīšanu, tad tas notiktu bez balsošanas. Bet tad mēs apstiprinājām to, ka mēs neiekļautu darba kārtībā balsošanu par šo jautājumu, jo ir vispārēji vienprātība par to, ka tā ir jābūt sēdēji aizslēgtām durvīm. Ja mēs balsosim, tad tautas partijas pozīcija paliek nemainīga. Mēs atbalsts mēs atgriezīsimies pie savas uh, ordinālas pozīcijas. Well, yes, no. I would, uh... Priekšsēdētāji, es gribētu vērsties pie jums. Tātad mums bija debates ar tautas partijas grupas uh, pārstāvjiem, uh, Čīpa kunga teiktais nebija īsti skaidrs. Es gribētu, lai jūs paceļat uh, rokas, vai jūs atbalstat paplašinātā biroja sēdes lēmumu organizēt uzklausīšanai slēgtām durvīm. Reglamenta jautājums priekšsēdētājs kundze. Es domāju, priekšsēdētāji, ka pēc visiem šiem jocīgajiem notikumiem, kas notikuši, es domāju, mums ir jārīkojas demokrātiski, jo mēs gal galā esam parlaments, un mums tādēļ būtu jābalso par Tanoka kunga priekšlikumu. Tātad, balsot par to, ka šo uzklausīšanu organizēt vai nu publiski vai aiz slēgtām durvīm. Es to ierosinu Tautas partijas grupas vārdā, tūlīt pat balsot par Tanoka kunga priekšlikumu. Um, so, uh... Labi, pacietība nedaudz, saka priekšsēdētāji. Paplašinātā biroja priekšlikums bija noturēt šo sanāksmi aizslēgtām durvīm. Un tagad un tā no kunga priekšlikums ir noturēt to atklāti. Tā tad labi, balsosim ar vienu balsojumu, tas ir vienkārši jā vai nē. Tā tad vai nu tas būs publiski vai nē. Tā tad tie, kas ir par to, ka sanāksme tiek noturēta publiski. So can you, uh, yeah. 12. So now those who vote to, uh, Un tagad tie, kas ir pret, kas vēlas, lai sanāksim ir aizslēgtām durvīm. Three. Four. So we will have it in. Tātad uh, šī uzklausīšana notiks publiski. Un Tanaka kungs, Tanaka kungs, lai nebūtu rīt problēma paplašinātajā birojā, jo mēs jau runājām par to, ka mums vajadzētu vienoties par tādu kopīgu politiku, par to, cik ilgi pirms vēlēšanām mums vajadzētu organizēt šādas publiskās uzklausīšanas, jo ja cilvēktiesība problēmas nav saistītas ar vēlēšanām, un mēs par to runāsim rīt paplašinātajā birojā atkal. Hjūit kungs lūdzu. Pusminūti lūdzu. Es atvainojos, ka kompromiss eh, netika atbalstīts un eh, es atbalstu šo demokrātiski pieņemto lēmumu, bet es gribētu, lai protokolā tiktu ierakstīta mūsu grupas pozīcija. Jo es zinu, es, es neesmu Čavesa kunga um, draugs, bet man ir bail, ka uh, uzklausīšanas organizēšana publiski varētu tikt izmantot ļaunprātīgi, un tas varētu būt arī neproduktīvi, un pēc tam varētu mūs apvainot tajā, ka uh, mēs esam izdarījuši tādu starptautisku negatīvu spiedienu uz pirmsvēlēšanu uh, kampaņu un vēlāk iet, līdz ar to arī ietekmējuši vēlēšanu rezultātus. Paldies, Tavareškungs, lūdzu. Mums nu pat bija paplašinātā biroja sēde un jautājums par šīs uzklausīšanas organizēšanai slēgtām durvīm jau bija kompromisa lēmums. Un vairākas grupas pielika pūles, lai panāktos pretīm tautas partijai vismaz pussolīti, un tagad mēs atsaucam šo lēmumu, lai arī tas notika leģitīvi, bet es gribētu atgādināt tautas partijai, ka neviens neiegūs, ja Eiropas parlaments iejauksies kādas valsts iekšējās lietās, pretrunīgajās lietās. Mēs esam šeit, lai izdarītu tādu pozitīvu spiedienu, liekot respektēt un ievērot cilvēktiesības, bet ja mēs rīkojamies uh, tā, ka tas apdraud parlamenta leģitimitāti vai mūsu uh, apakškomitejas uh, ticamību, tad es domāju, ka varētu rasties problēmas ātrāk vai vēlāk. Priekšsēdētāji, es gribētu rezumēt debatas par šo jautājumu, jo mums ir ļoti piesātināta darba kārtība. Tagad došu īsumā vārdu Tanaka kungam un Midela kvadras kungam pēc tām. Tanaka kungs. Man politiskā grupa arī e, gribētu runāt par to, ka šāds aizliegums būtu pilnīgi pretrunā tiem precedentiem, kas izveidojušies iepriekšējos gados e, attiecībā uz citām valstīm, kā Krievija, Ukraina un e, Āzijas valstīm. Mums taču ir bijušas parlamentārās rezolūcijas, kas tikušas pieņemts eh, plenāra sesijās eh, īsi pirms eh, vēlēšanām valstīs, kur ir konstatēta cilvēku tiesību pārkāpuma un demokrātijas deficīts. Tā kā iznāk, ka mēs uh, um, nonākam tādā limbo situācijā, kad nevaram runāt par lietām. Es domāju, ka mūsu diskusijas ir pilnīgi leģitīmas, un ja cilvēku tiesības ir tikušas pārkāpt, tad es domāju, ka um, mēdījiem ir tiesības uh, par to runāt, un es domāju, kāpēc to varētu uzskatīt par iejaukšanos. Ir cita lieta, ja valsts vadītājs iebrauc Venecuēlā un tad atbalsta Čāvesa politiku vai gluži pretēji uzstājas pret to, bet Eiropas parlaments organizē objektīvu uzklausīšanu un tad to aizliek tikai tādēļ, ka kādā valstī e, ir gaidāms vēlēšanas. Es domāju, ka tas ir eh, pilnīgi nevietā. Es domāju, ka mums ir jāparāda, ka uh, mums rūp tas, kas notiek arī citās valstīs, ne tikai mūsu pašu valstīs. Paldies, Kvadras kungs, un pēc tam Himenes kungs, un tad beigsim šo tēmu. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Es domāju, tas, ko mēs tagad darām, patiesībā ir uh, balsojuma skaidrojumi, jo mēs taču nobalsojām jau. Protams, es ļoti rūpīgi uzklausīju to, ko teica Hauit kungs, un ko Tavares kungs teica, un uh, Es domāju, tas bija ļoti interesanti un ļoti labi argumentēti, bet visus šos argumentus mēs jau zinām. Mēs nobalsojām, un jautājums atrisināts viss. Jebkurā gadījumā mums šī pieredze, protams, bija ļoti noderīga arī nākamām situācijām, kas varētu būt līdzīgas. Un... Varbūt tad mēs rīkosimies nedaudz pārdomātāk. Nu, netik strauji. Paldies, Himenes skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Katrā ziņā ļoti bieži mēs runājam par cilvēktiesību situāciju Latīņa Amerikā, Āfrikā, Āzijā, un es domāju, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši plurālismu, caurskatāmību Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka šis lēmums organizēt uzklausīšanu publiski tiek uzskatīts par korektu un pareizu. Jo es domāju, ka ir jārunā atklāti un skaļi, un te nav nekā tāda, ko vajadzētu noklusēt. Un es nedomāju, ka te neiet runa par žurnālistu barošanu, nē, te ir jautājums par to, vai mēs, politiķi, cilvēktiesību komitejā, varam un spējam un esam gatavi teikt to, ko mēs domājam. Paldies! Tagad pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā priekšsēdētājs paziņojums. Sāksim ar labām ziņām. Es domāju, ka Ir ļoti labi, ka Taizemes valdība ir atcēlusi nāves sodu uh, mazgadīgajiem pārkāpējiem. Tas tiešām ir apsveicam, jo īpaši tādēļ, ka šajā reģionā vēl ir daudz valstu, kurās ir spēkā nāves sots. Tavareškungs, es cerēju, ka man kolēģi piedalīsies eh, diskusijās par uzņēmē darbību cilvēktiesībām, un es esmu sarūktināts, ka ir izdarīts izmaiņas darba kārtībā. Pretēji lēmumam, kas jau iepriekš eh, tika nu, pieņemts paplašinātajā birojā. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad es turpināšu ar saviem paziņojumiem. Nākamās labās ziņas ir tās, ka mums bija tikšanās ar kolēģi no Šulca kunga kabineta kopā ar Irānas vēstnieku Nadal Kānī. Un mēs eh, bijām pret to, ka Nadal Kānī būtu jānosaka nāves sots eh, par zaimošanu. Irānas puse ir noteikti ir katrā ziņā atcēlus nāves sodu par šo pārkāpumu. Un paziņojums no Aštāns kundzes un no mūsu priekšsētāja Šulca kunga neapturēja valdību Gambijā sodīt deviņus cilvēkus. Un Tas nozīmē arī politikas izmaiņu šajā valstī, jo ļoti ilgi viņiem bija nāves soda moratorijas. Tālāk gribētu jūs informēt par to, ka mums bija tikšanās ar visiem delegāciju vadītājiem, Eiropas Savienības delegāciju vadītājiem, un tā bija sanāksme, uh, kur organizēja AFET komiteja, un es vaicāju, uh, kā norit eh, darbs ar um, valstu stratēģiju sagatavošanu cilvēku tiesību jautājumos, un lielākā daļa no um, delegāciju vadītājiem teica, ka tas ir ļoti nozīmīgs darbs, kas viņiem palīdz viņu da, uh, darbībā. Un viņi teica, ka tad, kad viņi iesūta savu valstu stratēģijas, tad Dažreiz eh, viņi vairāk nekā gadu gaida atbildi no kohom komitejas. Bez tā mums bija viedokļa apmaiņa ar Lambrīnī kungu, kas ir jaunais Eiropas īpašais pārstāvs cilvēku tiesību jautājumos. Un es domāju, ka tie, kas viņu klausījās, tiešām bija ļoti iedvesmoti, jo viņš ļoti bieži ir pasvītrojis, ka viņš ir gatavs uh, cieši sastrādāties ar parlamentu, un mēs plānojam uzaicināt viņu atkal pie mums novembrī uz mūsu komiteju, tad, kad uh, viņš sāks savu darbu. Mēs pieņēmām arī vairākas rezolūcijas. Uh, um, Steidzamības kārtā uh, par uh, um, situāciju Āfrikā un uh, par uh, mazgatīgo par uh, ogļraču nogalināšanu un par to gāja runa arī ogļraču asociācijā. Tālāk mums bija rezolūcija par Mņan Burmu, par Burmu un par vardarbu darbību, kas tiek vērsta pret Ruhinga uh, eh, musulmaņiem, un mēs cerējām, ka valdība atļaus iebraukt uh, humanās palīdzības sniedzējiem, un mēs aicinam valdību garantēt nacionālo identitāti šiem cilvēkiem, tātad, lai viņi varētu baudīt um, ņanmas pilsoņu tiesības. Tālāk mums bija tikšanās ar Azerbaidžānas vēstnieku Rāmīlu Saharovu lietā, un šeit tika aicināta arī Eiropas Savienība aktīvāk iejaukties Kalnu Karabahu lietā. Tā mums arī bija rezolūcija par situāciju Sīrijā. Tā ir rezolūcija, kurā atkārtojas tie paši jautājumi, kas tika izvirzīti iepriekšējā rezolūcijā par Sīriju, jo tur atkal mēs nosodām cilvēktiesību pārkāpumus un mēs aicinām drošības padomes dalību valstis saukt Sīriju uh, pie atbildības starptautiskajā krimināltiesā. Tik tālu mani paziņojumi, un tagad es gribētu vaicāt, vai jums ir kādi komentāri par iepriekšējo sanāksmju protokoliem. Tātad tās sanāksmes, kas notika maijā, jūnijā un 2. jūlijā. Ja komentāri nav, tad varam uzskatīt šos protokols par apstiprinātiem, pāriem tālāk pie mūsu pirmā reālā būtiskā darba kārtības punkta, kas ir uz, uzklausīšana par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, sabiedrības interešu veicināšanu un atbildīgu un pāredzamu uzņēmējdarbības praksi. Šos jautājumus esam skatījuši arī jau iepriekš, kad apspriedām situāciju dažādās valstīs, tā kā es domāju, tagad ir ļoti labi, kā mēs tagad varam skatīt šo lietu tā tematiski horizontāli. Mums ir tātad bijuši divi ziņojumi parlamentā, kuros ir skatīts jautājums par korporatīvo sociālo atbildību. Vienu ziņojumu gatavo Baltazārī kungs, juridisko lietu komitejas vārdā. Un otrs referents ir Ričards Havita kungs, kurš eh, gatavo ziņojumu nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā. Un šī ziņojuma eh, nosaukums ir saistīts ar sabiedrības interešu veicināšanu un ceļu uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atjaunotni. Cilvēktiesību komiteja nolēma sagatavot atzinumus par abiem šiem ziņojumiem, un mūsu referents ir Čipkungs, kurš arī ir šeit klāt. Pagājušajā jūnijā Eiropas Savienība apstiprināja strateģisko ietvēru par rīcību plānu attiecībā uz uh, cilvēktiesību situāciju un demokrātiju. Šajā sakarā Eiropas Savienība skaidri norādījusi, ka tā veicinās ANO uh, eh, vadošo principu īstenošanu attiecībā uz uzņēmē darbību un cilvēktiesībām komisijai realizējot pasākumus, kas ir vērsti uz uzņēmumiem un dalību valstīm, kas tiks iekļaut attiecīgi nacionālajos rīcības plānos. Un uh, EAS virza um, šo darbu uh, starptautiskajās un reģionālās organizācijās, regulāri sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un uzņēmējiem ārvalstīs, lai šos pasākums īstenot. Tā kā es domāju, ka ļoti labi, ka beidzot viss ir izlikts uz papīra, un uh, šajā uzklausīšanā mēs noteikti varēsim šo darbu vēl pilnveidot, un mēs varēsim uzklausīt ekspertus par to, kā to izdarīt labāk. Un šodien mūsu vidū ir ļoti labi eksperti kuri dalīsies savos viedokļos par to, kā Eiropas Savienība vislabāk varētu risināt šos jautājumus. Tad mūsu vidū ir Rēčela Dēvis kundze, kas ir Shift direktori, kas ir neatkarīga bezpēļņas organizācija eh, uzņēmē darbības un cilvēktiesību praksveicināšanai tālāk. Eh, šo um, organizāciju vada profesors uh, Eh, Jons Rugijs, kur daudz no jums noteikti zina. Un viņš pats arī ir bijis iesaistīts ANO šo vadošo principu izstrādē. Un mūsu vidū ir arī Elīna Vronskas kundze, kas ir globalizācijas un uh, eh, cilvēka tiesību um, nodaļas vadītājs Startautiskajā cilvēku tiesību federācijā. Un viņa ir arī Eiropas eh, korporatīvā uh, tiesiskuma koalīcijas priekšsēdētāja kas apvieno dažādas patērētāju grupas un akadēmiskos institūcijas. Tā pārstāv vairāk nekā 250 organizācijas 15 Eiropas Savienības, Eiropas dalība valstīs. Un pārstāv tādas organizācijas kā Oxfam Groupies, Amnesty International un Friends of the Earth. Un mūsu vidū ir arī uh, doktors Norberts Otens. Viņš ir korporatīvo jautājumu un uh, koordinācijas ārlietu un uh, sabiedriskās politikas uh, biroja direktors Študgartē. Tā ir arī CSR Eiropa biedre šī organizācija. Šajā organizācijā ir pārstāvēts vairāk nekā 70 starptautiskās korporācijas un vairāk nekā 20 partneru organizācijas. Tā kā mūsu vidū ir trīs izcili eksperti no dažādi eh, dažādām jomām, ka, kuriem katram ir savs skatījums uz šo problēmu. Un tu, mūsu vidū ir arī Veronika Arno Kunze, kas ir cilvēktiesību un demokrātijas direktorāta direktore. Eiropas ārējās darbības dienestā. Sveicam jūs atkal šeit pie mums. Mums ir prieks, ka jūs esat arī mūsu eksperti šodien. Un tagad došu vārdu Dēvis kundzei, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies. Gribu teikt lielu paldies šai apakš, cilvēktiesību apakškomitejai un patiešām priecājos, ka Eiropas parlaments. Uh, ir man uzaicinājis izteikties par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. ANO vadošie principi par eh, uzņēmēju darbību un cilvēku tiesībām, ko, iz, ko apgavojas Ragi, tika apstiprināti pagājušā gada jūnijā arī ANO. Un tā ir jaunie atsaucas punkti šādos jautājumos. Šie vadošie principi īsteno ANO aizsargāt, respektēt un palīdzēt sistēmai, kas, kur paredzēts valsts pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veids trešās puses, tostarp, ja to dara uzņēmumi, paredz korporatīvu atbilst, atbildību cilvēktiesību ievērošanā, ievērošanā, respektīvi tas nozīmē, ka jā, jā, nepieciešams izvairīties no šāda tiesību pārkāpšanas citām personām un eh, jārisina ietekmi, ko uzņēmē darbība ar šai konkrētā rad, eh, gadījumā radīt, tāpat arī uh, Mm, cenšoties rast eh, efektīvus veidus, kā palīdzēt eh, upuriem. Vad, vad, vadošie principi paredz trīs lietas. Tie skaidri un gaiši pasaku polit, pa, paredz politikas principus valstīm, to pašreizējo starptautisko tiesību ietvaros, paredz uzņēmēji, uzņēmējiem eh, schēmu, kā zināt un parādīt, ka viņi respektē tiesības visā globālajā darbībā, un turklāt sniedz visām interesētajām pusēm instrumentu, kas ļauj izvērtēt paziņojumus un rīcību gan no valdību, gan uzņēmumu puses šajā kontekstā. Eiropas Savienība un katra atsevišķā dalībvalsts atbalstīja šo principu pieņemšanu un skaidri un gaiši tas tiek atzīmēts arī jaunajā paziņojumā par korporatīvo sociālo atbildību, kur īpaši tiek atzīta visu Eiropas Savienības uzņēmumu atbildību šīs eh, tiesības ievērot. Eiropas Savienība šobrīd uzņems vadošo romu šajā ārkārtīgi svarīgajā darbā, ko veic pie pamatprincipu īstenošanas, īstenojot trīs projektus eh, un izstrādājot vadlīnijas MVU, kā arī konkrētiem sektoriem. Un mana organizācija Shift sadarbībā ar cilvēktiesību un uzņēmumu uzņēmumu, institūtu eh, strādā pie sektoriem specifisko vadību projektiem. Gribu runāt par trim punktiem, pavisam īsi. Pirmām kārtām par to, cik svarīgi nodrošināt politiku saskaņotību starp ES iestādēm eh, gan šeit, gan ārpus Eiropas Savienības institūcijās un aģentūrās. Otrām kārtām gribu runāt par to, ka iespējams e Es delegācijas nepietiekam izmantoju savu lomu ārzemēs, veicinot šo pamatprincipu īstenošanu. Un trešām kārtām vēlos runāt par to, ka nepieciešams veicināt reģionālo konverģenci un saskaņotību. Un tas, protams, ir pavisam loģisks, eh, loģiski joma, kur iejaukties var tieši ES. Tātad runājot par politikas saskaņotību, pirms runāju par ES darbību ārzemēs, vēlos eh, teikt, ko, ko panāk šie pa, vadi, vadošie principi politikas saskaņošanā šeit, Eiropas Savienībā. Līdzīgā veidā, kā ES dalība valstis veids šobrīd trūkumu noskaidrošanu un identificēšanu savās politikās un tiesību aktos, ņemot vērā šos vadošos principus ar saviem nacionālo plānu palīdzību, Eiropas kom, kom eh, komisija ir apņēmusies darīt to pašu attiecībā uz tiesību aktiem Eiropas līmenī, un tā ir izšķirīga iespēja pārskatīt progresu un uh, vērst uzmanību uz tālākiem svarīgiem punktiem. Ir veikts jau būtisks darbs, lai nor norādītu uz trūkumiem ES līmeņa likumdošanā. Tostarp pateicoties uz eh, īpaši attiecībā uz svarīgāko punktu, respektīvi piekļuvi eh, sūdzību pārsūtēšanas iespējai. Uh, Es, es esmu darbojusies jau eh, komitejā, kas strādājas pie juridiskā ietvara, kas attiec uz ES uzņēmumiem, kas darbojas ār, ārzemēs. Un te pievēršam uzmanību pie dažādiem svarīgiem, jaut, dažādiem svarīgiem jautājumiem, pie ES valsts pasūtījuma prasībām, atskaitīšanās standartiem. Tāpat arī pievēršamies tam, kā ES tiesību akti sadarbojas ar nacionāliem tiesību aktiem tajā brīdī, kad domājam par cilvēktiesību ievērošanu uzņēmē darbības jomā, un tāpēc gribētu cerēt, ka nacionālajie rīcības plāni kopā ar EC ziņojumiem sniegs pavisam dabisku un loģisku iespēju šāda veida jautājumus apspriest un risināt. Tālāk vēlos pievērsties ES delegāciju lomai. te pastāv virkne pavisam praktiskas dabas jautājumu, kas uh, būtu jāuzdod pirmām kārtām. Vai delegācijas varētu palīdzēt novērst eh, ar cilvēktiesībām saistītus pārkāpumus, norādot uz tiem uzņēmumiem, norādot uzņēmumiem, kā virzīties uz cilvēktiesību risku izvērtēšanu, tīpaši konflikta situācijās, jo, kā jau eh, man, konstatējam, tieši šādās situācijās visvairāk notiek tieši cilvēktiesību pārkāpumi. Un šeit ir iespējami arī ļoti labi konkrēti piesmēri, nu, piemēram, Lielbritānijas konflikta zonas uh, instrumentu kaste, ko vēstniecības jau uh, īsteno. Otrs jautājums, kas rodas delegācija loma, tajās delegācijās, ko vada tirniecības ģenerāla direktorārs, piemēram, PTO, kāda ir šī loma? Piemēram, tirniecības veicināšanas darbiniekiem dalībvalstīs ir jāsaprot, kāda veida ietekme būs viņu darbam uz cilvēktiesībām konkrētās valstīs. Un tas pats attiecas arī e- e- uz ES tirniecības pārstāvjiem un pārstāvniecībām, kas darbojas ārzemēs. Vai darbinieki saņem apmācību cilvēktiesībās? Un, ja tā ir, tad vai tiek iekļaut apmācība arī attiecībā uz vedošajiem principiem, divpusējās tirniecības attiecībās un sarunās? Vai tiek koordinēta ES delegāciju darbinieku rīcība ar cilvēktiesību ekspertīzi? Un tā tālāk. Trešām kārtām ja ES delegācijas vada ne, e, ārējās rīcības dienas, tad tādā gadījumā vai delegācija vadītāji tiek informēti par šiem cilvēktiesību un uzņēmē darbības principiem. Ceturtām kārtām vai vadošie principi tiek risināti arī ES cilvēktiesību dialogos ar citām valstīm. Es zinu, ka tā tie tik pieminēti dialogā ar, ķīli, ar Čīli e, kur to pieprasījām mēs, tātad iespējamība tāda ir, bet vai tas notiek parasti, vai tā ir norma? Uh, jeb varbūt to varētu vēl vairāk iestrādāt eh, rutīnā. Tas varētu izrādīties par ļoti liederīgu ietvaru kopējām sarunām, jo Google, ja kaut ko esam uzzinājuši īstenošanas procesa gaisā, tad zinām, ka šie, šo vadošo principu ievērošana rada problēmas visām valstīm, un to īstenošana ir, ir, ir jāpie, ir vai, tā jāpievērš pilnīgi visās valstīs. Uh, un tāpēc eh, šādas sarunas varētu pilnīgi pēc rakstura mainīties, ja šos vadlīnijas principus iekļautu tajās. Trešais punkts - reģionālā konverģence un saskaņotība. Eiropas komisijas sektorāli, sektorālie priekšlikumi piedāvā būtisku e, iespēju šeit, jo šīs vadlīnijas paredzētas tieši ES uzņēmumiem. E, Un tos izstrādājot, mēs, protams, ņēmām vērā uzņēmē darbības pieredzi un vēsturi, bet komisija skaidrgriež pateikusi, ka šīs vadlīn, šīm vadlīnijām nevajadzētu veicināt globālu fragmentāciju attiecībā uz vadošajiem principiem, un tāpēc ir vajadzīgs arī globāla, pie, vajadzīga arī globāla pielietojamība. Tāpēc mēs ļoti uzmanīgi strādājam pie tā, lai uh, apzinātu visas interesētās puses, ar viņiem konsultētos Eiropas Savienībā, arī ārpus tās, un šo pieredzi ņemtu vērā, izstrādājot tālākās vadlīnijas. Šāda veida soli atzinīgi novērtējuši visas iesaistītās puses, ar ko esam rīkojuši intervijas ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās jurisdikcijās, piemēram, Kenijā, Japānā, ASV un Brazīlijā. Pievēršoties citu pušu iniciatīvām. Pirmais ASEAN starpvaldību komisijas uzdevums darbā pie cilvēktiesībām bija veikt pētījumu par biznesu un cilvēktiesībām ASEAN reģionā, ņemot vērā, protams, šos vadošos principus. Šis pētījums tika pabeigts līdz šī gada decembrim, un reģionālās ieinteresētās puses jau domā par to, kā rīkoties pēc tam, kad būs pieejami secinājumi pētījumu rezultātā. Tas, protams, Eiropas Savienībai būtu ļoti pašsaprotami, ka tai vajadzētu iesaistīties šāda veida kopēju interešu eh, reģionos. Un visbeidzot par reģionālo konverģenci un saskaņotība. Galvenais reģionālās koordinācijas punkts ir panākt, ka vadlīnijas principi piedāvā dabisku bāzi tālākai sadarbībai starp donoriem, e, e, attīstības palīdzības sniegšanā un investīcijām. Nu, piemēram, e, ES padomas lēmums atcelt sankcijas investīcijām Janmā un jaunais ES atskaitīšanās prasības par investīcijām šai valstī cieš, tiešām mērā sasaistās ar vadošajiem principiem un piedāvā arī citām interesantām pusēm saz, salīdzinošas kritērijas savas darbības izvērtēšanai. Un tātad secinām Eiropas Savienība virsās uz priekšu ar vadu, vadošo principu īstenošanu, bet joprojām ir citas iespējas, kā politiku saskaņotību uzlabot gan ES, gan ārpusē. Un domāju, ka šī ir lieliski iespēja, lai uzsāktu diskusijas. Priecājos, ka šeit ir īpašais pārstāvs cilvēktiesību. Cerams, ka jaunais īpašais pārstāvs cilvēktiesību jomā šeit spēlēs būtisku lomu, un es esmu esmu gatava atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Paldies, saka priekšādātājs kundze, un tālāk došu vārdu Vronskī kundzei. Lūdzu. Yes. Thank you very much. Liels paldies. Paldies, ka piedāvājāt mums šo iespēju uzrunāt apakškomitejas eh, deputātus par šo ārkārtīgi svarīgo biznesu un cilvēktiesību jautājumu. Un īpaši, priešā, īpaši priecājos arī par Eiropas Savienības vadošo lomu, ko tā uzņems šai jomā globāli. Biznesa un cilvēktiesību debatas ir radījuši um, cilvēktiesību pārkāpumu apsūdzības, eh, kas attiecināts uz rietumu uzņēmumiem trešās valstīs. Un to, šodienas uzklausīšanā mēs eh, pievērsīsimies ne tikai ārējai darbībai, jo atcerēsimies, ka biznesa un cilvēktiesība, cilvēktiesības ir arī aktuāls jautājums Eiropas Savienības iekšēnē, piemēram, migrantu darbinieku eh, eksploatācija, dzimumu diskriminācija darba vietā, vardarbība, respektīvi dar, darba ņēmēju tie, veselības normu pārkāpšanu un tā tālāk. Eiro, jo vairāk uzņēmumiem būs jāuzņemas atbildība Eiropas Savienības ietvaros, jo leģitīmāk būs arī Eiropas Savienība loma pasaulē attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību. Bet, kā norādīja Rēčela Deivisa, lielākā tiesa cilvēktiesību pārkāpumi, ja, kas saistīti ar biznesu ārpus Eiropas Savienības, ir nabadzīgās valstīs, kur parasti ir korupcija, nav tiesiskuma, kur nav ties, tiesību iestāžu neatkarība. Un Un parasti šāda veida pārkopumi notiek tieši konflikta zonās vai autoritāru režīmu valstīs. Šādās valstīs vide, e, protams, e, nepiedāvā spēcīgu juridisku ietvaru cilvēktiesību aizsardzībai, un tā rezultātā e, virknē gadījumu šāda veida pārkāpumu notiek. Piemēro ir ļoti labi zinām, dodiet, ļaujiet man tomēr sniegt jums dažus. Pavisam nesen Eiropas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompānijas nonāca degpunktā, pie, tāpēc, ka tās piedāvā tehnoloģijas autoritāriem režīriem. Eh, un pēc tam eh, tie, šīs tehnoloģijas tika izveido, izmantotas, lai īstenot cenzūru. Tāpat arī eh, daudz uzņēmumu bija sagūpstas zemi savās rokās valstīs, kur tas ir iespējams, un tā tālāk. Ir panākts arī nesen progress ANO un SAO ietvaros, bet tomēr joprojām ļoti daudz, kas ir darāms, lai panāktu to, ka uzņēmumi ievēr, ievēru cilvēktiesības visā pasaulē. Gribu pievērties trim pīlāriem, ko ierosina Džons Rāgī šajos ANO vadošajos principos, un nākt klajā ar vairākām piezīmēm par to, kā Eiropas Savienība varētu tos izmantot papildus jau pašlaik, pašlaik veiktajam. Runājot par valsts pienākumu aizsargot, saskaņā ar ANO vadošajiem principiem starptautiskie tiesību akti paredz, ka valstī ir zinām pienākumu aizsargāt cilvēku tiesības un eh, tos nedrīkst pārkāpt privātas eh, puses. Eh, ņemot vērā ekonomisko un finansiālo globalizāciju, šim pienākumam ir jātiec arī uz teritoriju, kas ir ārpus konkrētās eh, valsts, jeb šā gadījumā ES ietvariem, jo šāda veida lēmumi, kas tiek pieņemta ES, var ietekmēt cilvēkus ārpus ES. Māstriktas eh, principa par ekstrateritoriālo atbildību ir ekspertu atzinums, kas tika pieņemts eh, pagājušajā gadā, un tas piedāvā pamatu tam, kā valstis var šo pienākumu īstenot. Pirmais pienākums valstī ir pārliecināties, ka tās darbības nenāk, eh, nekaitē cilvēktiesībām ārzemēs. Un mēs gribat teikt, ka tas ir pirmais uh, solis, ka jebkāda veida sabiedrisks atbalsts uzņēmumiem ir jāsniedz tikai tad, ja tiek ievērotas cilvēktiesības. Uh, savukārt uh, iekšzemē tas, noz tas nozīmē, ka šie principi attiecināmi uz valsts iepirkumu. Savukārt uzņē tādi uzņēmumi, kuriem tiek piedāvāts atbalsts, vai, piemēram, kur saņem līdzekļus no Eiropas investīciju bankas, arī šiem uzņēmumiem obligātā kārtā jāvēro visu veidu cilvēktiesības. Cilvēktiesība prasības attiecībā, piemēram, uz kredītreitinga aģentūrām joprojām nav skaidri un gaiši noteikti. Nu, politiku saskaņotība jau ir noteikti kā viena no prioritātēm Eiropas strateģiskajā ietverā attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju. demokrātiju. Un arī investīcijām jānotiek tā, lai cilvēku tiesības tiktu aizsargāts. Investīcija nolīgumi jā, jāizstrādā tā, lai ņemtu šīs tiesības vērā, inves, jāaizsargā investori. Protams, daudzos gadījumos investoru aizsardzība nav ļāvus pa, pa, piemērot aizsargāt pašu iedzīvotāju cilvēku tiesības. Turpinošās diskusijas par ES investīciju nolīgumu modeli piedāvā būtiski iespēju, lai pārliecinātos, ka cilvēku tiesība aizsardzība tiek nodru, atbilstīgi iestrādāt šajos instrumentos. Un nāk pirmām kārtām, un tikai pēc tam seko privāta interešu aizsardzības eh, nepieciešamība. Eiropas Savienība piešķir tirdzniecības preferences, pamatojoties uz cilvēktiesību ievērošanu eh, GPS plus sistēmas ietvaros. Un šāda veida tirdzniecības preferencēm, kā mēs zinām, reizēm ir bijusi arī cilvēku, negatīva ietekma uz cilvēktiesībām. Nesen NVO, piemēram, uh, aicināja Eiropas komisiju izmeklēt ar vien pieaugušo cilvēktiesību pārkāpumu skaitu Kambodžā attiecībā uz zemes tiesību piešķiršanu, kas tika saistīts ar lauksaimniecības preču eksporta, eksportu uz ES investīciju programmas ietvaros. Slieksnis, eh, slieksnis um, sliek, tas, ka, tas gadījums skaits, kuros e, par cilvēktiesību pārkāpumiem nerad ir atbildīgi Eiropas Savienības uzņēmumi, ir pārlāk augsts. Esam nobežījušies arī par represijām un, tu, un cilvēktiesību aizsardzības aktīvistu kriminalizēšanu atsevišķās valstīs, tajos gadījumos, kad iesaistās konkrētos projektos. Tas attiecas uz daudziem reģioniem, ir tīpaši Latīņu Ameriku aktīvistu kriminalizēšana ir jautājums, kas būtu jā, jāskata dialogos ar trešām valstīm. Tieši tāpat kā jautājums par cilvēku tiesību pārkāpumiem no trešām pusēm. Pārliecināties, ka uzņēmēja darbība paredz būtisku iespēju nodrošināt reciprocitāti šajā jautājumā. Tālāk valsts pienākums nodrošināt respektu pret cilvēku tiesībām. Lai to panāktu, uh, E, ir jāveido, ir jāizteno jāizteno pētījumu konkrētos uzņēmumos, un tiem ir jāatskaitās par to, kādā veidā e, to darbību ietekmē cilvēku tiesības. Tam šim jautājumam vajadzētu attiekties uz visiem uzņēmuma darbības aspektiem, tostarp arī darbību ārzemēs un vi visā vērtību ķēdē, kurā uzņēmums iesaistās atbilstīgās darbības izpēta uzņēmumiem, kuru mītne zeme ir Eiropas Savienība, var radīt pārmaiņas arī plašākā mērogā, jo šāda veida pētījumi ietekmēs arī cita veida dalībnieku rīcību konkrētās valstīs. Nu, piemēram, ja tiek konstatēts, ka piegāda lai Eiropas Savienībā reģistrētiem uzdāv, uz, uzņēmumiem, lai tos piespiestu ievērot cilvēku tiesības, ir jāizveido attiecīgas normas, kas iestrādāts gan nacionālās, gan Eiropas tiesību normās. Te ir jāparādz nefinanciālu pārskatu sagatavošanu, tāpat kā minēja jau šīs darbības e, pētījumu un analīze. Un, protams, tas jāsver nopietni gan patērētājiem, gan investoriem, jo šīs puses ar vien vairāk uzmanības pievērš tieši korporatīvai atbildībai. Uh, Tālāk runājot par piekļuvu tiesu iestādēm. Viss iespējas uz uh, sūdzībām un aizsardzību pret cilvēktiesību pārkāpumiem, šāda veida iespējas tiek paredzētas vadošajos principos. Un jautājums par tiesiskumu gan jāsaka nav saņēmis pietiekam daudz uzmanības, īpaši Eiropas Savienības līmenī, ne? sūdzības, kas balstās uz uh, konkrēta uzņēmuma izveidotām sistēmām, varbūt var atrisināt nelielas problēmas, bet tās nespēja nekādā veidā aizstāt valsts mēroga mehānismus. Viena veida tiesisks mehānisms var būt adekvāts vienā situācijā, bet nevar vienmēr piedāvāt uh, palīdzību upuriem visos gadījumos. Nu, tā piemēram, ja uzņēmums nevēlas uzsākt arbitrāšu procesu, tad nacionālie kontaktpunkti, kas jāizveido atbilst, atbilst atbilstīgi ECO vadlīnijām eh, nevar piedāvāt risinājumu upuriem, jo vairāk arvien vairāk nacionālo kontaktpunktu dalību valstīs neatbilst kritērijiem, ko noteicis profesors Ragī. Protams, ka vislabākais risinājums upuriem ir piekļūt neatkarīgai tiesai, kurā vietā, kur, ta, kur viņš vai viņa dzīvo, un tomēr ļoti bieži juridiskā sistēma vietā, kur noticis pārkāpums, nespēja piedāvāt efektīvu palīdzību. Ir ļoti daudz piemēru šajā gadījumā kur tiesu sistēma konkrētā valstī nav spējusi palīdzēt upuriem. Uh, Un tad, kad tas tomēr tiek mēģināts, tad nereti ir ļoti grūti, e, piemēram, vērsties pret spēcīgām nu, multinacionālajām e, korporācijām, kurām ir iespēja izvairīties no šādas e, pārkāpuma izdarīšanas vietas jurisdikcijas. Eiropas Savienības līmenī joprojām ir virkne dažādu praktisku un juridisku šķēršļu, kas neļauj upari, upuriem vērsties pret Eiropas Savienībā dibinātiem uzņēmumiem tiesā. Uh, un mēs vēlamies pārliecināties, ka nesodāmība neturpinās. Mēs tāpat gribētu mudināt Eiropas parlamentu tālāk pētīt e, trūkumus. E, sistēmā, kas nodrošina piekļuvu tiesu iestādēm, un ņemt vērā rekomendācijas, kas palīdz novērst uh, juridiskus un praktiskus šķēršļus un ļauj upuriem piekļūt Eiropas tiesām Tātad nepieciešams apskatīt e, komerctiesību jautājumus, tāpat arī izanalizēt atsevišķu juridisku uzņēmu un koncepcijas pamatus. Ir nepieciešams izveidot attīstības normas un atskaitīšanās mehānismus globālā līmenī, tā lai nodrošinātu vienādus spēles noteikumus visiem Eiropas Savienības uzņēmējiem. Paldies par uzmanību. Very... Lielas paldies jums. Es uh, Domāju, ka debats mēs varētu organizēt pēc tam. Uzklausīsim vispirms visus mūsu runātājus. Un tagad vārds uh, doktoram Norbertam Altenam. Paldies, dāmas un kungi. Uh, cilvēktiesība ievērošana ir ļoti svarīgi, lai arī kur mēs nodarbotos ar uzņēmēju darbību. Cilvēktiesības ir spēkā attiecībā uz visiem visā pasaulē, un tāpēc ir jāņem vērā visu cilvēku cilvēktiesības. Uh, uzņēmumi var būtiski ietekmēt cilvēktiesību situāciju, pieņemot savus ikdienas lēmumus. Mēs esam um, CSR Eiropa uh, dalībnieki un arī uh, Vācijas uh, uzņēmumu grupas uh, dalībnieki, kas uh, strādā pie šiem jautājumiem. Mēs ar lielu prieku pieņemam ielūgumu ie, piedalīties šajā uzklausīšanā, lai apspriestu šos jautājumus. Uh, Tāpat kā līdzīgi cita uzņēmuma esam veikuši daudzus pasākumus, lai uh, aizsargātu cilvēktiesības. Tās uh, tie ir pasākumi, kas uh, tiek pieņemti arī uzņēmuma iekšienē, un uh, te ir ļoti skaidri noteikti noteikumi. Mūsuprāt, uh, uzņēmumam ir acīm redzams un neapstrīdams pienākums ievērot cilvēktiesības. tiesības to var izdarīt veiksmīgi tikai tad, ja valstis un visa starptautiskā sabiedrība uzņems savu atbildību par cilvēktiesību ievērošanu. Šeit ir jāgūst labs līdzsvars starp uzņēmumiem un valsts iestādēm cilvēktiesību ievērošanā. Um, mēs uzskatām, ka ētiska rīcība ir ļoti svarīga un uh, Eh, līdz ar to mēs saprotam, ka eh, cilvēktiesība ievērošana ir pašsaprotama. Katrā nozarē ir nedaudz savādāka uh, situācija. Daimler, kas ir automašīnu ražotājs, uh, mums ļoti svarīgi ir tiesības piedalīties demonstrācijās uh, un arī vienlīdzīgas algas noteikums. Mūsu nozri, uzņēmums uh, atsakās no uh, um, piespiedu darba un nosodību kādu uh, šādu darbu. Daimler uh, ievēro visus uh, attiecīgos dokumentus, un mēs arī ņemam vērā komisijas paziņojumu par kooperatīvo sociālo atbildību. Mēs arī uh, bija, esam viens no uh, pirmajiem dalībniekiem Global Compact Lead iniciatīvā. Uh, Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir ieviest mūsu uzņēmējdarbībā dažādus uh, dokumentus, piemēram, tas ir arī noteikts mūsu integritātes kodeksā. Svarīgi ir arī tas, kas tiek sasniegts galu galā um, praksē, un Daimler uh, uzņēmā mēs uh, liekam lielu uzsvaru uz koptīvo sociālo atbildību, un mums pārvaldības struktūrās ir atsevišķa nodaļa. Uh, kuras uzdevums eh, ir eh, rūpēties par cilvēktiesībām valdes līmenī. Un balsoties uz šī uh, pamata, mēs esam veikuši izvērtējumu mūsu ražotnēs. Izvērtējumā mēs lietojam dažādus analīzes instrumentus, piemēram, Dānijas cilvēktiesību instru, institūta piedāvātos instrumentus. Mūsu pirmajā analīzes kārtā mēs veicām analīzi par Vācijas, Eģiptes un Meksikas ražotnēm. Mēs uh, redzējām, ka mārketinga, uh, drošības, uh, sabiedrības attiecību citās jomās mēs atradām pozitīvus uh, rezultātus. Drošības procesi, uh, arī, piemēram, uh, tur varētu kaut ko uzlabot un varētu veikt apmācību šajos jautājumos. Šobrīd mēs iekšēji strādājam uh, ar šīm nodaļām, lai uh, labotu trūkumus, bet mēs neatradām nekādas uh, politikas, kas būtu pretrunā uh, cilvēktiesību principiem. Un mm, mēs arī turpmāk uh, centīsimies īstenot uh, taisnīgas politikas, saglabājot savu konkurētspēju. Daimler uh, arī iepirkuma procedūrās ievēro cilvēktiesību principus. Mēs arī eh, mūsu piegādātājiem esam uh, snieguši mm, rīcības kodeksu, un tādējādi mēs eh, savus principus izplatām mūsu piegādātāju vidū. Mēs organizējam apmācības programmas vietējiem piegādātājiem arī riskantos reģionos. Uh, bet tikai pirmā līmeņa piegādātāji ir mūsu kompānijas tiešā ietekmes jomā. Un tad, kad mēs runājam par eh, pārējo piegādes ķēdi, eh, tad eh, ir ļoti svarīga sadarbība starp pārējiem apakšpiegādātājiem. Tāpēc mēs prasām, lai mūsu piegādātāji prasītu saviem piegādātājiem, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības bet uh, nav realistiski, ka tāds ražotājs kā Daimler var uh, uzmanīt, novērot visu savu piegādes ķēdi paši. Pateicoties mūsu iesaistē šajā jomā, mēs uh, radām pozitīvu ietekmi uz cilvēktiesībām, uh, kas sniedzas tālāk par mūsu ikdienas darbu. Mēs uh, tāpēc uzskatām, ka mūsu darbība um, kritiskākās uh, valstīs ir uh, ļoti svarīgi, lai tur ieviestu mūsu principus. Bet viena lieta ir skaidra. Uzņēmēju, uzņēmums nevar uh, prasīt uh, uzņemties atbildību par uh, lietām, kas uh, ir ētējums kā negatīvs, piemēram, kur ir vainīgas valsts sistēmas uh, vai citi trūkumi. Tas nozīmē, ka uzņēmumi um, arī var uzņemties savu sociālo atbildību tikai ierobežotā apjomā. Mēs uh, piemērojam mūsu standartus riskantās valstīs, uh, bet tas var radīt arī juridiskas dilēmas. Principā katram uzņēmumam vajadzētu darīt visu, kas ir tā spēkos, lai ieviestu savus uh, cilvēktiesību principus, pat ja tie ir atšķirīgi no uh, attiecīgās valsts principiem, bet tas ir iespējams tikai tad, ja ir savietojami standarti. Nevar prasīt, lai uzņēmums pārkāptu kāds valsts uh, likumdošanu, ieviešot savu cilvēktiesību principus. Un uh, šādi jautājumi vienmēr būs jārisina katrā gadījumā atsevišķi. Piemēram, mēs uh, um, cieši sadarbojamies ar Vācijas federālo komisāru cilvēktiesību politikas jautājumos, uh, un arī citiem attiecīgiem ierēģiem. Mēs eh, strādājam ņemot vērā mm, globālos standartus, uh, Un tāpēc mēs neuzskatām, ka vajadzīgi jauni noteikumi šobrīd. Mēs drīzāk uzskatām, ka būtu visaptveroši jāpiemēro pastāvošie standarti, konvencijas un nolīgumi, kas jau ir pieņemti. Pieņemot jaunus noteikumus un kontrols mehānismus, mūsuprāt, tas radīja tikai uh, lieku birokrātiju un nekādu uh, patiesu ieguvumu nedotu. Mēs neatbalstām arī to, ka brīvās tirsniecības nolīguma tiek sasaistīta ar cilvēktiesībām. Uh, tātad bieži tiek uh, iesaistīts šeit cilvēktiesības un vidas prasības, bet tas uh, novērš šos nolīgums no to mērķa. Turklāt um, mūsu pasaulē, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir aizvien vairāk savstarpēji saistīta. Uh, un cilvēki var aizvien labāk cekot mūsu aktivitātēm, līdz ar to nevar noslēpt šādas darbības, pat, patērētāji un sabiedrība kopumā var sekot mūsu aktivitātēm. Tātad uh, tirgus mehānismi un pastāvošie standarti jau uh, nodrošina uh, tādu vidi, kas uh, liek ievērot cilvēktiesības jebkuram uzņēmumam, kas vēlas uh, veiksmīgi darboties. Tad tas ir mūsu pašu interesēs. Daimler ir guvis uh, praktisku pieredzi, ievietu, ieviešot mūsu uh, praksē ANO vadošos principus. Mēs cenšamies um, ievērot savus principus, bet, protams, arī attiecīgajā valstī valdošos principus. Um, Protams, saglabājam prātā arī to, ka uh, mums jādarbojas efektīvi un uh, nedrīkst radīt papildus izmaksas. Mēs aicinām, uh, lai uh, sankcijas, kas uh, ir ārpus teritorijas, kas ir saistīts ar korporatīvo sociālo atbildību, uh, nebūt, netikt uzskatīts par uh, aizstājēju likumiem Mēs aicinām, lai uh, tiktu nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu visā piegādes ķēdē, un uh, Eiropas Savienībai var, uh, ir iespēja uh, diskusijās ar trešajām valstīm ieviest savus principus, un uh, šīs katra, katras puses loma uh, ir um, jāuzņems katrai pusē, un uh, kopīgi jāsādā, lai ievērotu cilvēktiesības. Paldies! Paldies, Oten kungs! Tagad uzklausīsim ar no kundzi par to, ko arējās darbības dienests dar šajā jautājumā un arī par dažiem ieteikumiem, eh, kas tika pausti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es nezinu, es neticu, ka viss, kādam ir visas atbildes, bet šis ir ļoti svarīgs jautājums, un tas kļūs aizvien svarīgāks uh, ārējā politikā. Un kā jau Daimler pārstāvis teica, tad tā ir valdības uz, tas ir valdības pienākums um, uh, nodrošināt, uh, lai uzņēmumi ievēro cilvēktiesības, bet arī uzņēmumiem pašiem tas ir jādara. Uh, Un runājot par ANO vadošiem principiem, tie ir ļoti svarīgi kā atsaucas principu. Un tad vēl gribētu uh, minēt Eiropas komisijas korporatīvās sociālās atbildības paziņojumu, jo Eiropas Savienībai, protams, arī šeit ir sava atbildība. Tad gribētu parunāt par tirzniecību un dažādiem instrumentiem, ko var izmantot. Un tad uh, pie, nobeigumā runāšu par ārējas darbības dienestu. Tika minēts vārds koherencība, saskaņotība, un mēs uh, negribētu, uh, lai ārējās darbības dienas būtu atbildīgs par visiem instrumentiem. Daudz, kas ir jādara eh, uzņēmumiem, uh, arī informācijas sabiedrībai, un, kā jūs teicāt, priekšādātais kundze, tas, ka Tagad mums ir uh, ietvars, kas tika pieņemts jūlijā cilvēktiesībām. To atbalstīja arī parlaments. Tas ir ļoti svarīgi, jo šeit tiek norādīts uz dažādām lietām. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka ANO uh, vadošie principi, un šeit gribētu pieminēt Džonu Ragī, kas Kohom ir ielūgts vairāk kārts, un kurš ir paveicis lielisku darbu, un tas ir tā visa pamatā. Un tā ir vienmēr vislabākā uh, garantija cilvēktiesībās, ja ir tāda starptautiska sistēma, ja banāla sistēma, un uh, tas arī parādījās pagājušā gada uh, cilvēktiesību padomē jūnijā. Tika izveidota darba grupa ar pieciem dalībniekiem, kuri pārņem Ragī darbu, viņš bija īpašais pārstāvis. Un tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ka ir šī darba grupa, uh, Un 4. un 5. decembrī Ženēvā notiks fórums. Tas būs pirmais tāds pasākums. Uh, un uh, mandāts uh, tiek dots ieviest šos vadošos principus un paraudzīties, kā var rīkoties kopā ar valdībām, uh, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Eiropas Savienība arī atbalsta šo darbu, un es zinu, ka Dānijas prezidentūras laikā maijā notika īpaša konferences par vadošo principu ieviešanu, lai uh, konstatētu, kāda ir situācija. Pagājušā gadā jūnijā tātad tika uh, izveidot šī darba grupa, tad būs fórums, un uh, Eiropas komisijas eh, korporatīvās sociālās atbildības politika oktobrī, kas eh, norāda, ka cilvēktiesības ir viens no jautājumiem, kas, eh, pie kā ir jāstrādā uzņēmumiem. Uh. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir arī atzīts stratēģijas rīcības plānā. Tas ir pasākums numur 25, un, kur mēs sakām, ka pēc šī paziņojuma būtu jāsako komisijas darbībai, un, protams, arī e, ārējais darbības dienas šeit ir tieši iesaistīts. Un ir e, trīs tādas kā vadlīnijas, kuras mēs īpaši e, minam šajā paziņojumā, proti vadlīnijas par trīs biznesa sektoriem – IKT, e, to es gribētu minēt, kāds jau to minēja, un tie ir daži Eiropas uzņēmumi, kur paliks nenosaukti, bet to nav tik daudz. Bet e, viņi ir atbildīgi arī par tādām pozitīvām lietām e, plašsaziņas līdzekļu jomā, piemēram, mobilo telefonu un tā tālāk, bet daži no uzņēmumiem ir arī tiešām pārdevuši aprīkojumu uh, um, valdībām valstīs, kur uh, tiek pārkāptas cilvēktiesības, un tad uh, naftas un gāzes uh, joma, kas, protams, arī ir svarīga. Būs uh, ziņojums, un komisijas kolēģis Toms Tots ir šeit. Ja jūs vēlaties vairāk informācijas, mēs gatavojam ziņojumu par šīs te. Uh, Eh, komfortatīvās sociālās atbildības paziņojumu ieviešanu līdz gada beigām, un mēs pēc iespējas vairāk cenšamies uh, panākt, lai dalībvalsts izstādās savus nacionālos plānus, kaut gan uzņēmumi bieži vien tiek saukt par Eiropas uzņēmumiem, tad tomēr gal galā jūs runājat ar Vācijas vai Francijas valdību, tad, kad ir runa par konkrētiem uzņēmiem. Tātad eh, šie pasākumi tiek minēti Eiropas cilvēktiesību strateģiskajā ietvarā kā uh, darbība numur 25. Svarīgs ir arī tirzniecības instruments. Tā ir daļa no uh, visaptvarošas politikas. Runājot par uh, tirzniecības un investīciju nolīgumu sarunām, komisija cenšas iekļaut šeit korporatīvās sociālās atbildības, jeb CSR koncepciju. Uh, brīvās tirzniecības nolīgums, jeb FTA ar Koreju, kas nesen tika apspriest ar Kolumbiju, Peru un uh, Karību fórumu. Tur tiek uh, aicināts partneriem atzīt starptautiski atzītus instruments, piemēram, ANO vadlīnijas un uh, arī SAO, tad, kur tas uh, ir. Uh, atbilstīgi, piemēram, Korejā tā tas ir. Un šeit jums varbūt būtu interesanti uzzināt, ka tiks veidota platforma un uh, šajā kontekstā vēl viena lieta ir svarīga, kas ir saistīta ar tirzniecību. Un proti, uh, bērnu tiesības. Es zinu, ka pa parlaments ļoti aktīvi šeit ir strādājis, prasot uh, padomus paziņojumu, jeb secinājums par bērnu darbu, un šobrīd uh, tiek pabeigts dokuments, kurā tiek pētīts, uh, pētīta vispārējā praksa attiecībā uz bērnu darbu, un tas ir būtisks dokuments. Tad visaptverošā Eiropas investīcija politika, kas tika pieņemta desmitajā gadā, tur arī cilvēktiesības ir ļoti augstā pozīcijā. Tas viss ir ļoti svarīgi. Un vēl es piemirstu pieminēt uh, tādu kā revolūciju, redzēs, kā mēs to ieviesīsim. Pagājušā gada oktobrī bija divi svarīgi paziņojumi. Viens bija uh, darba kārtība pārmaiņām, un otrs bija par uh, uzņēmē darbību un sociālo atbildību. Uh, Tie ir divi svarīgi punkti attīstības politikā. Un šajā kontekstā es gribēju vēl pieminēt to, ka mūsu mandātā ļoti svarīga daļa ir prasīt starptautiskās darba organizācijas konvencijas akceptēšanu par bērnu darbu, par darbu cietumos un tā tālāk. Tas pats attiecas uz bērnu tiesībām. Ir arī šis tēm politiskais mandāts eh, pasaules bērnu konferencē dot savu ieguldījumu. Tātad jūs redzat, ka daudzas lietas notiek un eh, to visu vada eh, komisijas dienestu, bet uh, lielu ieguldījumu dod ārējās darbības dienests. Ko mēs paši darām? Mums ir uh, Eh, cilvēktiesību dialogs ar trešajām valstīm, un eh, mēs atkarībā no valstīm eh, prasām tātad šo SDO konvencijas ievērošanu, kur ir runa arī par arotbiedrību tiesībām. Ir, piemēram, valsts, kurās arotbiedrība pārstāvji tiek vajāti, un mēs runājam par tieslietu sistēmu arī ar visām valstīm, jo ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas uh, Eh, jūt, jūtas eh, apkrāpti vai eh, kaut kā citi, ka, ka viņu tiesības ir pārkāptas, ir svarīgi, lai viņi varētu vērsties tiesā. Un mēs arī prasām, lai uzņēmumi ieviestu ANO vadlīnijas. Atkarībā no valstīm mēs, protams, arī veicam tādu kā informāciju. Bangladešā pagājuši gadu bija par cilvēktiesībām seminārs Čīlē arī kaut kas līdzīgs notika, un uh, nesen notika šāds seminārs Singapūrā. Turklāt uh, ar Eiropas uh, demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu starpniecību tiek organizētas dažādas kampaņas, piemēram, tīras drēbes. Šī kampaņa notiek arī uh, projekts, proti pētījums par uh, CSR uh, Dienvidaustrumāzijā, kur ir minētas arī uh, pamatiedzīvotāju tiesības, kas nav vienkārši jautājums, jo īpaši, ja runājam par uh, vidas problēmām un zemju saglābšanu. I I need... Un uh, šķiet, ka līdz ar to man vajadzētu savu stāšanos arī beigt. Tātad tā būs ļoti būtiska daļa mūsu prioritātēs Kā jau privātā sektora pārstāvs teica, tātad viņiem nepatīk regulējums, jeb noteikumi, bet jāskatās. Tātad visi e, to liek ļoti augstu darbu kārtībā. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai um, aicinātu valdībām uh, um, ievērot um, šos principus, bet uh, arī uzņēmumiem šis uh, punkts var būt ļoti svarīgs, ka viņi var labāk preces pārdot, ja viņi parāda, ka viņi darbojas ētiski. Starpvalsts Labrinīdis ļoti labi apzinās, cik šis uh, uh temats ir svarīgs, un viņš uh, lūdz man jums pateikt, ka viņš personīgi seko šim jautājumam, protams, kopā ar jums. Paldies! Paldies, Arno kundze! Tagad man šķiet, ka šeit tika pieminēt ļoti daudz un dažādi jautājumi, kurus mēs gribētu apspriest, un pirms došu vārdu mūsu deputātiem. Vispirms došu vārdu Gžiba kungam, kurš ir atbildīgs par atzinumiem, un pēc tam nodarbinātības komitejas referentam Havita kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka šis jautājums ir tieši saistīts ar to faktu, ka mēs patreiz atrodamies arī ekonomiskās krīzes pašā vidū. Un šī krīze ir skārus ne tikai uzņēmums un valstis, bet tā ir skārus arī cilvēkus. Un es domāju, tas ir arī iemesls, kādēļ ir radusies, teiksim, šī e, interese par eh, to, lai uzņēmumi rīkotos atbildīgāk un lai tiktu izveidots tāds modelis, lai um, valstis, sadarbības partneri, darba devēji, darba ņēmēji varētu atrast kompromisu. Atsevišķās Eiropas Savienības dalība valstīs tas ir izdevies, un es domāju, ka šādā krīzes situācijā tas uh, nav maz. Komis Mēs uzskatām, ka uh, komisijai vajadzētu uh, kopumā uh, skatīties uz to, kā šis jautājums tiek risināts. Arī, piemēram, Eiropas Savienības uzņēmumos, kur darbojas ārpus Eiropas Savienības. Tāpat gribētu norādīt, ka šī interese ir saistīta ar tādiem jautājumiem, kā um, vien, teiksim, tādas vienlīdzīgas attīstības nodrošināšana visā Eiropas Savienībā. Jo šeit mums ir jārunā ne tikai par to, ka mūs interesē Eiropas patenta jautājums. Protams, tas arī ir interešu centrā, bet šāds līdzīgs lietas, lietas ir interes, interesants arī citām valstīm. Kā jau Arno kundze norādīja, preces pakalpojumi, eh, kas tiek ražoti mm, dažādos uzņēmumos, tikai iegūst tad, ja uzņēmums eh, var eh, parādīt to, ka viņš rīkojas ētiski, organizējot savu uzņēmē darbību. Un ceturtais iemesls, kādēļ mums būtu ar šiem jautājumiem jānodarbojas, ir globalizācijas process. Tas ir globalizācijas process, kura kontekstā gribētu vērst jūs uzmanību uz vienu faktu. Jāsaka, ka tirdzniecība tika organizēta tā 19. gadsimtā klasiski, lai aizsargātu uzņēmumu, bet Tagad uh, šis, uh, teiksim, klasiskais jēdziens par to, kas ir uzņēmums un kas ir tirzniecība, ir pilnībā mainījies, jo šis klasiskais modelis uh, ir pilnīgi neatbilstoši, jo mums ir uh, mātes uzņēmumi, meitas uzņēmumi, un ļoti bieži ir ļoti grūti atrast šo daudzo meitas uzņēmumu vidū, kur tad ir īstais mātes uzņēmums. Tādēļ es domāju, īpaši šajā kontekstā ir ļoti svarīga uzņēmuma ētika, un ir ļoti svarīgi, lai. Mēs atrastu pareizo līdzsvaru starp labu uzņēmē darbības praksi un labu regulējumu, lai mēs neizlietu ūdeni no vannas kopā ar bērniņu. Mums ir jāatrod zelta vidusceļš, jo ļoti bieži var būt izcils, labs tiesiskais regulējums, bet tas neko nedos nec darba ņēmējiem, nec sabiedrībai, jo tās būs normas, kas nebūs ieviešams. Tālāk, ja runājam par pienākumiem, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem un no ANO hartas, tad Arī tiem ir jānodrošina atbilstošais līdzsvers attiecībās starp valsti un pilsoņiem, un valsts pienākums ir nodrošināt noteiktu tiesību realizēšanas iespējas saviem pilsoņiem, jo tas ir kā tāds eh, so sociālais līgums, jo pilsoņi m, mm, uztic noteiktu pienākumu izpildi valstīm un valdībām, līdz ar to valstīm un valdībām arī ir jāiesaistās šajās debatēs. ANO vadošie principi, kā var Nokons norādīja, ir mūsu bībele attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību, bet eh, tie nerada jaunus pienākumus dalību valstīm. Tie tikai atgādina to, kādi ir valstu pienākumi attiecībā pret saviem pilsoņiem. Un šie standarti drīzāk iezīmē tādu kā rīcības modeli. Es gribētu norādīt, eh, ka komisija ir modernizējusi jēdzienu par to, kas ir korporatīvā sociālā atbildība, un šis jaunais variants ļoti atbilst arī jaunajām ANO rekomendācijām, un ir eh, ļoti svarīgi tas, lai mēs redzētu, ka arvien vairāk nozarē tiek izmantot, teiksim, šie tiesiski nesaistošie instrumenti, kas veicina cilvēktiesību jautājumu apvienošanu un izlīdzsvarošanu ar tirdzniecību un uzņēmē darbību. Es esmu pieminējis eh, daudz priekšlikums, kas ir nākuši no komisijas, eh, un esmu daudz arī lasījis par to, bet eh, iespējams, ka šie priekšlikumi vēl nav pietiekami tālējoši. Protams, par to mēs varam vēl runāt, bet katrā ziņā neizriet skaidrs pienākums uzņēmumiem regulāri um, realizēt šo pienācīgo rūpību cilvēktiesību jautājumos. Protams, mēs varētu diskutēt par eventuālu Eiropas Savienības finansiālo atbalstu atsevišķiem ekonomiskiem projektiem, bet varbūt mums vajadzētu latiņu pacelt nedaudz augstāk un noteikt tādas prasības uzņēmumiem, e, kas ir stingrākas attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Bet es domāju, tas varētu būt projekts, ko varētu finansēt vai no nu Eiropas centrālā banka vai Pasaules banka. Varbūt mēs varētu aicināt eh, dalību valsts analizēt savu likumdošanu tieši šādā kontekstā, no šāda skatu punktu raugoties, jo nevienmēr esošā likumdošana tiešām atbilst šiem korporatīvās sociālās atbildības principiem. Ļoti bieži var izrādīties, ka, lai situāciju uzlabotu, ir jāveic pasākumi, kam patiesībā nav nekāda finansiālā ietekme. Tālāk ļoti daudz ko nosaka tas, kā valstīs tiek organizēts publiskā iepirkuma process. Es esmu no Polijas, un es zinu, cik ļoti grūti bija ieviest eh, visas regulas attiecībā uz valsts pasūtījumu, it īpaši eh, pašā sākumā, jo dažreiz tiešām rezultāti bija pilnīgi negaidīti un bieži mūsu pilsoņi uzskatīja, ka ārējās investīcijas nenāk par labu vietējai sabiedrībai. It īpaši tad, ja publiskā iepirkuma procesā uh, tika konstatētas nepilnības. Es domāju, ka mums būtu jāzina, kā šie nacionālie rīcības plāni tiek īstenoti. Protams, tas ir padomas uzdevums, bet es domāju, mums eh, vajadzētu pasakot tām, eh, kā um, dalību valstis um, eh, īstenot, teiksim, šos secinājumus, kas padomē ir pieņemti. Mēs dzirdējām komisāras Redingas paziņojumu un Mēs apspriedām arī to, ka ar uzņēmēju darbību sāk nodarboties ar vien vairāk sieviešu, un mēs redzām, ka vietējās un reģionālās pārvaldes struktūras ir pārāk sadrumstalotas, un ļoti bieži problēmas netiek risinātas uh, kopīgā kontekstā, un šīs problēma risinājums ir sadrumstalots. Tādēļ es domāju, lai īstenot šo korporatīvo sociālo atbildību, būtu svarīgi apvienot partnerus dalībvalstī, piemēram, apvienot nacionālās organizācijas, kas strādā ar cilvēku tiesību jautājumiem. Varbūt to varētu uzskatīt par manu hobiju, jo Es eh, savā atzinumā esmu daudz pieminējis ombudus un dažādas nevalstiskās organizācijas, bet es domāju, ka tieši tā ir īstā vieta, kur ne tikai radīt šos nacionālus rīcības plānus, bet arī uzraudzīt šo plānu īstenošanu. Ja runājam par paziņojumu attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību, tad tur ir pieminētas arī cilvēktiesība organizācijas dalība valstīs, un tās realizē ļoti daudzas iniciatīvas, un es domāju, mums nevajadzētu šīs organizācijas atstātais borta. Es negribētu pārāk gari runāt šajās debatēs, bet es gribētu uh, parā, uh, minēt vienu labās prakses piemēru no Polijas. Polijā ir 20 vadošie uzņēmumi un ir īpašs indeks vai indikātors, kas parāda uh, tā saucamo respektu vai cieņu. No 2009. gada, kad jau krīze bija sākusies, šie uzņēmumi, kas ir 20 lielākie uzņēmumi Polijā, šis indeks bija 16%, un šie uzņēmumi, kas atbilda daudziem ISO standartiem, tātad viņu e, šis e, indeks bija no 25 līdz 30 procentiem. Tas, es domāju, varētu būt ļoti iedvesmojoši uzņēmumiem, jo Eh, šie indeksi arī palielina viņu ekonomiskos rādītājus. Paldies, Gžiba kungām! Mēs dzirdējām, ka jūs tiešām esat ļoti eh, tā dziļi iegājis jau darbā pie atzinuma. Tagad eh, došu vārdu referentam no Inta komitejas. Jā, paldies, es gribētu apsveikt Gžiba kungu un tiešām ir prieks uh, dzirdēt no cilvēka, kurš ir ļoti tāds atbildīgs šajos jautājumos un strādā pie šiem jautājumiem daudzus gadus. Un es eh, arī atbalstīju Gžibu kungu ličnajā darbā, un es ar nepacietību gaidīšu, eh, kā eh, viņa atzinuma rezultāti tiks iestrādāti parlamenta ziņoju atzinumā par komunikāciju. Un man ir bijusi privilēģija piedalīties Džona Ragija konsultāciju procesā, un Eh, viņš eh, lūdza vadīt vienu eh, no šīm sanāksmēm konsultāciju procesā. Un man šķiet, trīs reizes šajā parlamentā un vienreiz apakškomitejā Džons Ragijs bija ieradies personiski, un mums bija tāda ļoti īpaša iespēja sakot tam procesam, kā tika gatavot šie vadošie principi. Un Es tiešām esmu priecīgs par to, ka Eh, šī komiteja ir uztvērusi jautājumu par šiem vadošiem principiem tik nopietni un atbildīgi, un būtu ļoti labi, ja eh, šajā procesā iesaistītu arī citas eh, Eiropas Savienības institūcijas, jo jau 2008. gadā Zviedrijas prezidentūra iekļāva atbalstu šim procesam padomu secinājumu projektā, un Kārno kundze zina, mūsu dāņu kolēģi šodien uh, savas prezidentūras ietvaros vēl šogad um, strādāja tālāk uh, pie šo principu īstenošanas, un tas patiešām ir uh, ļoti iepriecinoši, ka tiek nodrošināta šī nepieciešamā kontinuitāte. Tīpaši tas ir svarīgi cilvēktiesību jautājumu sadaļā kur Eiropas uh, Savienība noteikti spēlē vadošo lomu, un man bija liels prieks uh, Mm, eh, dzirdēt arī to, ka mm, Baldasāra kungs eh, ir gatavs virzīt šo jautājumu tālāk. Un es zinu, ka šeit ir daudz cilvēku, kas eh, uzskata, ka cilvēktiesība jautājums ir ļoti svarīgs un kas uzskata, ka tas būtu jāiestrādā pilnīgi visās sfērās. Es to tikai noteikti atbalstu. Varbūt Tiem, kas nav sakojuši šim darbam, tik rūpīgi gribētu norādīt, ka Ženēvā uh, pirms Ragī kunga pie darba bija ļoti polarizēti viedokļi. Viņi bija apmēram tādā situācijā, kā mēs pirms pieciem, sešiem gadiem šajā eh, jautājumā. Un Čons Ragīs ļoti veiksmīgi uh, sakausēja no šiem dažādajiem viedokļiem konsensus, kas spēja apvienot ļoti pretējus viedokļus. Un es domāju, tas būtu ļoti svarīgs vēstījums arī kolēģiem šajā zālē. Tas ir, ka šie uh, vadošie principi ir saņēmuši starptautisku gan uzņēmumu, gan dažādu profesionālo asociāciju atbalstu, kas noteikti ir veicinājusi šo principu īstenošanu. To, protams, nebija viegli izdarīt, nebūtu, nē, bet tas katrā ziņā nav uh, pretrunā ar uh, to, ko mēs uh, dārām uh, šajā uh, mm, uh, jomā šeit. Un, kas attiecās uz uh, dažādām Eiropas saimnības rīcību politikām, tad es gribētu uzteikt paziņojumu par uh, cilvēktiesību ziņojumu, par cilvēktiesību stratēģiju un rīcības plānu Edinburgas pētījumu un uh, mūsu pašu parlamentu rezolūciju varbūt daži no jūs atcerties uh, par uh, IKT ziņojumu. Donskī kungs varbūt tās to atcerēsies, kad mēs uh, izdarījām grozījumu, lai parlamentu pozīcija būtu saskaņot un konsekventa ar mūsu pozīciju citos līdzīgos jautājumos. Un es gribētu vērsties pie Gžiba kunga ar lūgumu. Es esmu nedaudz noraizējies, ka mēs varētu iestrēgt šo vadlīniju interpretēšanā. Tas, protams, ir ļoti interesanti, un es atbalstu to, kā uzņēmumu ģenerāla direktorāts ir eh, uzsācis darbu pie šīs analīzes, bet, ja paskatāmies plašāk, tad Ja mums būs tikai ar vien vairāk konsultantu, kas strādās pie vadlīniju interpretēšanas, nevis pie to ieviešanas, tad es domāju, mēs pazaudējam to galveno jēgu, kādēļ vispār Ragīs strādāja un kāde, par ko vienojās cilvēktiesību jautājumu padome. Un es domāju, ka mums tiešām ir jāķeras pie darba, pie īstenošanas, pie realizēšanas, nevis pie skaidrošanas, interpretēšanas un konsultēšanas. Bet man ir jautājumi panelim. Viena, viens jautājums ir par to, ka uh, Google tagad rāda video, kas ir radījis problēmas Ēģiptē un citās arābu pasaules valstīs Un ja tiktu slēgts, eh, slēgt šī mājas lapa, tad mēs varētu teikt, jā, ka tiek, netiek nodrošināta šī atbildība cilvēktiesību ievērošanas jautājumā. Vai Google rīkojās pareizi, slēdz, nu, izņemot šo video materiālu no YouTube vai nē? Es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs uh, cik sarežģīti ir šie jautājumi, ko cenšamies risināt. Līdzīgi Rēčel runāja par Amerikas nostāju Birmas jautājumā. Es zinu, ka mūsu dāņu kolēģis organizēja semināru par to, kā mēs, Eiropieši, uh, raugāmies uz šo situāciju Birmā un es nezinu, cik jūs esat gatavi runāt par to, kāda, e, teiksim, ir korelācija starp mūsu attieksmi pret Birmu un ASV attieksmi un tālāk par Edinburgas pētījumu, Rēčel. Tur tika aprakstīts, par ko tas ir, bet e, jāsaka, šis Edinburgas pētījums joprojām ir aktuāls gadu pēc tā publicēšanas. Arīn, es zinu daudz par Māstrihts kritērijiem, bet ne par Māstrihts principiem. Un es gribētu, lai jūs pastāstītu nedaudz par Māstrihts principiem šajā kontekstā, par ko. Uh, eh, Ragbija kungs runāja savā uzstāšanās laikā. Tālāk, iepriekšējās diskusijās. Um, jūs um, uh, daudz um, runājāt uh, par uh, situāciju uzņēmumos. Ragbīkungs uh, daudz runā savā ziņojumā par to, ka ir jāsastāsta tādas lietas kā tirzniecības nolīgumi, eksporta kredīti. Un, protams, Vācija balsoja par to, un tad jūs savā Eh, prezentācijā runājāt, ka to varbūt nevajadzētu darīt tā viennozīmīgi izvērtējot. Tas bija jautājums eh, doktoram Otenam. Un, ja runājām par tekstu, ceturtajā punktā ir teikts, mēs veicinām to, lai valdības nodrošinātu ilgtspējīgu pārskatu sagatavošanu pār situāciju. Uh, Man šķiet, ka Vācijā ir problēma ar ziņojumu iegūšanu no Vācijas uzņēmumiem. Tas, ko Vācija atbalstīja Ženēvā, Ņujorkā, Rio samitā par ilgspējīgu attīstību, Vācijas uzņēmumi uzņēmumu gadījumā jūs sakat, ka jūs neatbalstat to, tāpat laikā Vācijas uzņēmumi gatavo šos pārskatus, šos ziņojumus. Ir daudz vadoši Vācijas uzņēmumi, kas eh, izmēģina šādu praksi, un es nesaprotu, kāda ir konsekvence ar to, ko mēs dzirdējam no jūsu puses, Oten kungs, un to, ko mēs dzirdam no Vācijas uzņēmumiem. Es būtu pateicīgs, ja jūs nedaudz paskaidrot šo korelāciju. Vispirms jautājums ar Noku, un pēc tam jautājums ar Nokundzei. Varbūt es palaidu garām uh, atlaidi uz eh, šiem principiem Kolumbijas un Peru nolīgumā. Būtu interesanti zināt, kāda ir kolumbiešu nostāja attiecībā pret šiem principiem. Un vai jūs varētu pastāstīt, kurš tad saņems šos nacionālos rīcības plāns un ko jūs ar viņiem darīsiet, kad jūs saņemsiet šos dokumentus no dalību valstī? Pastāstiet man nedaudz par to. Un tas, ko teica Rachel Davis vai Elīna Vžonskas kundze par Eiropas Savienības dalībvalstu delegāciju lomu, jo es gribētu, lai dalībvalstu delegācijas aktīvāk veicinātu šo vadošo principu īstenošanu un to iekļaušanu arī tirdzniecības nolīkumos. Jūs varētu nedaudz uh, plašāk pastāstīt par to, kā delegācijas varbūt varētu darīt to nākamajos gados. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka es ar lielu prieku klausījos katra uh, no mūsu ekspertu uzstāšanos, un es ļoti augstu vērtēju to, ka šie eksperti ir šeit klāt, un mēs varējām jūs dzirdēt šodien. Paldies! Tagad man vēl ir četri runātāji, un tad es došu vārdu mūsu ekspertiem. Un es gribētu lūgt jūs izteikties pēc iespējas eh, kodolīgāk. Ir likums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es tiešām gribētu izteikties īsi. Vispirms paldies visiem runātājiem. Manuprāt, šodien arī cilvēktiesību un mūsu darbu kontekstā šī bija ļoti laba uzklausīšana. Man ir divi jautājumi jums. Šonskas kundze, es atvainojos, es nevaru jūsu vārdu izrunāt, nevaru arī ar visām brillēm izrunāt, izlasīt, un varbūt jūs, Lokpīlērs kundze, varētu man palīdzēt. Varbūt jūs varētu izteikt, pateikt, kā jūs uzvārdu pareizi izrunāt. Es arī nevaru to izrunāt. Vronski, es saku parasti. Liels paldies. Man ir viens jautājums jums. Lauksāncības komiteja ir tā, kurā galvenokārt strādāju, un es ļoti bieži saņemu ēpastus par eh, zemes sagrābšanu, un jūs to arī pieminējāt Kambodžā, un jūs runājat arī par Dienvidameriku. Manuprāt, vienīgā saprātīgā uh, rīcība, uh, kā var rīkoties, būtu uh, runāt ļoti konkrēti, jo runājot vienkārši par zemes sagrābšanu Kambočā vai citās uh, pasaules vietās, eh, nerunājot par to, kas to dara, ar to neko nevar iesākt. No otras puses, eh, es to redzu arī kā ļoti svarīgu punktu, par kuru vajadzētu diskutēt. Šeit eh, es gribētu tātad ne tikai jums, bet arī pārējiem izteikt lūgumu, izteikties konkrēti. Šeit tādi vispārīgi izteikumi neko nedod. Un Otena kungs, Es, eh, diemžēl, nevaru jums piekrist visos punktos, daudzos punktos, eh, jā, bet ne visos. Jo tieši raugoties no lauksainiecīgas eh, jomas, esmu sākusi prasīt, lai starptautiskos tirzniecības nolīgumos būtu vismaz visā pasaulē spēkā esošie principi attiecībā uz darba tiesībām, mūsu cilvēku tiesībām, lai tie būtu ne tikai iekļaut, bet arī tiktu ievēroti, jo tagad 15 gadus jau esmu strādājis Eiropas parlamentā un arī delegācijās, kurās mēs tad tiešām uz vietas to visu varam novērot un redzēt. Man ir nācies atzīt, ka uh, uzņemtās saistības netiek pildītas, tātad uh, Eh, šīs te formulējums, jā, mēs atzīstam šos principus, tas tomēr neko nedod realitātē, realitāte ir savādāk. Esmu arī pilnīgi pārliecināta, ka visās jomās, eh, kur ir tikai liberalizācija, tur eh, mēs ciešam sakāvi, tur standarta mazinās. Tātad abas puses ir jānodrošina. Uh, Es Inta komitejā arī turpmāk vienmēr prasīšu tirzniecības nolīgumos domāt arī par cilvēktiesībām un darbaņēmēju tiesībām. Paldies, un tagad Anna Gomeša lūdzu. Having been in Burma last July. Biju Mjanmā jūlijā. Uzņemt politiskus kontaktus un ceru arī par to vēlāk dot ziņojumu kolēģiem Tas, protams, pašiniciatīvas pasākums bija. Sapratu, ka tiešām bija viena lieta, kur bija jāpieņem lēmums Eiropas Savienībai attiecībā uz nosacījumiem, attiecībā uz tirniecības sankciju atcelšanu. Un tas, zināmā mērā, ir tāds atvēr, atvēr, tāds atvēršanas brīdis, tāda iespējas parādās bez šaubām. Un tas arī ir tāds daudzsološs mirklis. Un konkurencē ar Ķīnu tirniecības jomā nu, pastāv arī zināma bloķēšana politiskām, politiskām iespējām, īpaši arī cilvēktiesību jomā. Nu, varbūt tas, ko saku šobrīd, pēc gada būs jau pavisam mainījies. Bet, lūk, ir šī avēnija, šī cerība. Un tas arī ir mans secinājums attiecībā uz šo situāciju. Ir pavisam acīm redzama saikne starp tirniecību un cilvēktiesībām. Un tas, protams, ir jāskata katrā gadījumā atsevišķi, gan valdībām, gan uzņēmumiem. Un tāpēc bija pārsteigta par to, ko teica Otenkungs, kur viņš saka. ka nevajadzētu saistīt brīvās tirniecības nolīgumus ar cilvēktiesībām. Un viņš turklāt teica Daimler vārdā, ka biznes nav jāpadara atbildīgs par eh, to mītnes zemju eh, neizdarībām. Un, protams, juridiskās sankcijas nevar aizstāt tiesiskumu. Jā, tā tas varētu būt, bet, bet ja vēlamies apzinīgi īstenot šos principus, tad mums ir jāizvērtē šīs situācijas katru atsevišķu reizi, gan jādara tas valdībai, gan iestādēm, gan visām institūcijām. Uh, jo ir tādas vietas, ir tādas valstis, kur apzinīga cilvēktiesība īstenošana nenotiek vispār. Lai arī cik uh, it kā juridiski šīs valstis nebūtu parakstījuši dažādas cilvēktiesību aizsardzības nolīgumus. Ir tādas valstis, kur nosacījumi uzņēmēji darbībai uh, ir, nu, ir tādi, ka bez korupcijas to darīt nav iespējams. Un šādās valstīs, protams, arī valdības parasti ir cilvēktiesību pārkāpējas. Un ne jau tikai tās piesaļ citu korumpētu darbību. Var jums dot ļoti daudz piemērus. Vienu, ko pazīst ļoti labi, Angola. Portugāļu bijusī kolonija. Un tad ir neatkarība, tur ir neatkarība no tā, kāds uzņēmums tas ir, bez korupcijas darboties uzņēmumam nav iespējams. Nesakiet man, ka ir citādāk. Es nezinu, ko jūs darat ar savu uzņēmumu, vai jums ir pieredze šādos gadījumos. 2010. gadā Daimler saņēma sodu no ASV administrācijas par to, ka tas iesaistījās ilgtermiņā kukuļdošanā uzņēmumiem visā pasaulē, daudzās valstīs ne tikai valstīs, kur ir reģistrēta cilvēktiesība pārkāpuma, bet arī tādās valstīs kā Eiropas Savienībā, kā Grieķija, piemēram. Tāpēc var iedomāties, ka jūsu pieredze droši vien balstās uz šo minēto gadījumu arī. Tāpēc gribu jums vaicāt, vai jūs redzat šo saikni starp korupciju un valdībām, kas izmanto to kā aizbildinājumu. Un turklāt gribu vaicāt Kā skatāties uz konkurenci ar Ķīnu? Kā konkurence ar Ķīnu var ietekmēt to, kā uzņēmumi tādi kā jūsējais pieņem lēmumus eh, apzinīgā, principus mm, vēlošamies īsten, īstenot veidā? Paldies. Thank you, and now it's monsieur. Paldies. Un tālāk Gulārs kundze. Gulārs kungs, atvainojos. Paldies priekšādātāji. Šī ir pirmā reize, kad piedalos eh, šeit jūsu komitejas darbā. Man, man šeit uzaicinājis, lūk, saprotu apmēram, kā viss te norisinās. Man šie temati arī interesē. Līdz šim gan esmu cietis klus un bijis klausītājs, bet nu pat tomēr vēlos uzklausīšanas laikā izteikties. Man interesē. Uh, Ehm, ar, lūk, jūsu teiktais, jūs darbojaties komisijā, strādājat pie šiem jautājumiem. Jau vairākus mēnešus darbojos eh, komitejā. tiek runāts, jā, par uzņēmēju darbību standartiem, virkni visdažādākiem standartiem un noteikumiem, kas nāk no ārpuses, no, no ANO, no starptautiskās darba organizācijas. Mana pieeja ir tāda, ka mēs vairāk um, šeit skatāmies uz vidas aizsardzības jomu un nevis cilvēku tiesībām. Uh, sociāli atbildīgā, sociāli atbildīgs uzda, uzņēmums ir tāds, tad, kad, lūk, viņi ir izanalizējusi reitinga aģentūra un pētījusi to no nu, ilgspējīgas attīstības kritērija puses, sociālie kritēriji, protams, ir ļoti grūti definējami. Un ļoti grūti panāk arī vienprātību par tiem. Sociālo lietu un nodarbinātības komitejā Mēs esam rīk, pirms vairākiem mēnešiem rīkojām uzklausīšanu, to organizēja mana partija, tautas partija, mēs uzaicinājām sociālos partnerus. Paralēli tāpat virzies uz priekšu darbs pie padomē pie šiem jautājumiem. Dažādi ziņojumi tika nodoti balsošanai, piemēram, lūk, par novac, no, inovācijām sociālajā jomā. Un tika domāts par sociālo marķējumu nu, tādu kā zīmi, kas tad tādā gadījumā atrisinātu bažas, kas tika minēts arī šeit. Šāda veida sociālais standarts, jeb zīme, tad ietvertu virkni sociālu kritēriju, tostarp par ētikas kritērijiem, cilvēktiesība aizsardzības kritērijiem, kurus tad eh, uzņēmumi jārot pēc brīvprātības principa, lai parādītu, ka, lūk, Viņi piekop zināmu politiku savā uzņēmumā, sociālā vidē, ētikas jomā, cilvēktiesība aizsardzības jomā. Uz visiem jūsu punktiem, visiem nevar izteikt komentārus. Nu, jā, jūs teicāt, lūk, arī sieviešu diskriminācija un tā tālāk, tātad šā gadījumā viņa nediskriminēšana. Tātad, un doma ir tāda, ka līdz ar to šādā veidā rastu pievienoto vērtību, piemēram, kaut kāda veida publiskā iepirkuma konkursos, parād, gan Eiropas Savienība, gan ārpus tās, parādot, ka lūk, šāda veida standarts ir izpildīts. Tāpat, protams, arī tas attiecas uz eh, šādu normu ievērošanu Eiropas Savienības iekšienēs uzņēm, pašos uzņēmumos cenšoties panākt sociālu konverģenci pirmam kārtām Eiropas Savienības ietvaros, un līdz ar to cenšoties ievērot ētikas un sociālās normas, tāpat arī cilvēktiesību normas visaugstākajā līmenī. Tas, protams, ir mm, ietilp, mm, laikietilpīgs darbs, tas ir garš ceļš, kas mums vēl priekšā ejams, bet, nu, gribu teikt jums, ka, lūk, nodarbinātības komitejā mēs, komitejā mēs pie tā strādājam, un uh, dzirdēju arī mūsu referentu teikto, viņš jau runāja par vairākiem scenārijiem, kā mēs varētu tālāk rīkoties. Varbūt viens no ierosinātiem risinājumiem būtu, lūk, šāda, šāda veida zīmes izveidošana. Paldies, ceru, ka neesies uz pārāk ilgi. Thank you. Paldies, turpina priekšādātāji. Paldies, Gulan kungam. Tālāk Tavāraškungs. Thank you very much. Uh... Paldies. Pirmām kārtām gribu atvien, atvainoties, jo nedzirdēju visu runātāju teikto. Dzirdēju tikai Vronskī kundas un Devis kundas teikto, un tāpēc varbūt tie jautājumi, ko uzdošu, jau tika, tika atbildēti ar no kundas vai Otenkunga teiktajā. Ja? Tikai gribēju teikt paldies saviem kolēģiem, Hovitam un Gžiba kungam, kas jau šeit uzdeva jautājumus. Un es savukārt uzdošu pavisam tādu vienkāršu, nu varbūt pat naivu jautājumu par uzņēmumiem, kas iesaistās sadarbībā ar represīviem režīmiem. Nu, es runāju par tādu līdz ar to netiešu atbalstu sniegšanu šādiem režīmiem. Nu, tādos piemēros, kā piemēram Anna Gomeša jau minēja, darbojoties, īstenot uzņēmumi šādās valstīs, piedāvājot, piemēram, apmācību policijas spēkiem, um, cenzūru, veicinošu lietojumu programmu izstrāde un uh, tad, protams, arī vēl tādu uzņēmumu, kas pārdod ieročus vai satelīti iekārtas un uh, un cita veida aparatūru, lūk, šādiem represīviem režīmiem. Un ko es gribētu zināt? Es gribu zināt, Eiropas Savienība taču piedāvo subsīdijas un atbalstu uzņēmumiem, vai ir tāds veids, un vai, vai par to tiks domāts, ja tāda nav, kā Eiropas nodokļu maksātājs var uzzināt, ka ne centa no viņu kabatas netiek piešķirts šādiem uzņēmumiem, kas veic minēto sadarbību. Vai ir veids, kā to kontrolēt, vai ir tādi instrumenti jūsu rīcībā, Jo, ja, piemēram, lūk, uzņēmums ir kaut kāda veida meitas uzņēmums vai filiāli vēl kādam citam, vai ir iespējams tātad izsakot līdzi šādu meitas uzņēmumu darbībai caur mātes uzņēmumu, vai, tad, vai ir iespējams, ka varam izveidot kaut kādu veidu vēlno sarakstu šādiem uzņēmumiem, lai pārliecinātos, ka arī dalībvalsts neatbalsta šos uzņēmumus. Nu, tāds ir mans jautājums. Ceru, ka to sapratot, tāda ir šī jautājuma būtība. Jo es labprāt gribētu, ka varētu teikt Eiropas pilsoņiem viņus satiekot, ka lūk, tas ir iespējams. Viņi man var vaicāt, vai mēs droši zinām, ka šis uzņēmums, kas pārdod lietojumu programmatūru represīvam režīmam, nesaņem ne centa līdzekļu. Viņš nav pat netieši, bet tiešā veidā saistīts ar šādiem represīviem rež režīmiem. Tātad vai varam aplie apliecināt mūsu nodokļu maksātājiem, ka viņi nesponsorē šādus uzņēmumus? Paldies, saka priekšādātāji. Arī man pašai ir vairāk jautājumu un komentāru devis skundze. Jūs teicāt, ka ASEAN Reģions grasās eh, šobrīd veids pētījumu par biznesu un cilvēktiesībām. Ļoti labi, tādu būs tagad divi. Mums ir tāds neliels pētījums bijis par Nacionālo cilvēktiesību institūciju lomu un to, kā tie, kā nav vadošie principi īstenoti tur. To mēs apspriedīsim 9. oktobrī. Un turklāt vēl gribēju teikt, ka nevaru piekrist, diemžēl jums, Otena kungs, tad, kad jūs runājat par šo pieņēmumu, ka tirgus globalizētā pasaulē mainīs biznesa uz, uz, uzvedību. Tas, e, manuprāt, attiecas uz tiem, kas pērk un pārdod patēriņu preces, bet attiecībā uz uzņēmiem, tieši tā kā Tavaraš kungs teica, kas ražo, piemēram, digitālās tehnoloģijas, e, nu, piemēram, e, mums Minhenē ir uzņēmums, kas to dara. Uh, Un šīs tehnoloģijas var izmantot gan labiem mērķiem, nu, piemēram, telefonu iekārtu veicināšanai un tā tālāk visā valstī, bet var izmantot arī ļoti sliktiem mērķiem, piemēram, lai spiegotu cilvēkus, lai izspiegotu viņu dzīves, lai, nu, līdz ar to pēc tam, lūk, mums ir bijuši pat izmeklēšanas gadījumi šādos kontekstos. Un tāpēc tajos gadījumos, kad pastāv produkti, preces, uh, kuriem ir dažādi izmantošanas veidi un daudz patērētāju, tad ir ļoti grūti kontrolēt to izmantošanu. Un tāpēc mana politiskā prasība ir šāda. Saskaņā ar manu saprašanu ES un arī Vā, un Vācijā ir, nu, vajadzīga prasība, lai uzņēmums informē valdību par to, ko, kā viņi pārdod šīs preces. Un Es, piemēram, turam situācija manā dzirdēju, ka šodien ārlietu ministra teica, ka atbalsta, ka nevajadzētu šāda veida preču eksportu veicināt vispār. Jo, ja šāds pienākums uzņēmiem netiek noteikts nodrošināt atbilstību cilvēktiesībām, tad es nedomāju, ka mēs varam necik tālu pavirzīties uz priekšu. Nu jā, jūs teicāt, lūdzu, Daimler pied, pied, piedalās globālā konflikta iniciatīvā, es zinu, ka tas ir brīvprātīgs darbs, vai ir tādi uzņēmumi, kas varbūt ir izmantojuši šo zīmi, šo marķējumu, bet nav uzlabojuši cilvēktiesību situāciju, vai gluži otrādi varbūt? Un vai ir iespējas šādus uzņēmumus, piemēram, izslēgt no šīs e, globālās konvencijas, ja vienošanās? Vronskī kundzei grib vaicāt lūko. Mums šeit parlamentā ir jādzir no NVU konkrēti piemēri. Ir īpaši par ES uzņēmumiem, kas piemēro dažādus atšķirīgus standartus. Uh, Nu, piemēram, savā biznesa politikā viņi izmanto vienus standartus, bet tai brīdī, kad darbojas Gvatemalā, piemēram, šos standartus vairs nepiemēro. Jo mums kā parlamentāriešiem tas ir jāzina, šie dati ir vajadzīgi, citādi mēs nevaram pacelt balsi un darīt to dzirdamu. Varbūt mēs sākām citās, sāksim tagad citā secībā runāt, došu vispirms vārdu ar nokundzei. Labi, paldies priekšādātāji. Paldies Lakpīras kundze par brīvās irniecības nolīgumiem un Hovit kunga jautājumu par Kolumbiju un Peru. Šis noteikums ir iekļauts ilgspējīgas attīstības klauzulā. Tā ir klauzula, kur tiek runāts arī par pilsonisko sabiedrību skaitli no galvas neatceros, cipari neatceros, bet var jums pastāstīt arī par GSP plus režīmu, kas Kolumbijai tiek piemērots, mums ir regulāra apmaiņa par to, kā tiek īstenot starptautiskās darba organizācijas standarti. Es delegācijas, nu, te ņem vērā daudz runātāju teikto, ka varētu darīt kaut ko vairāk, jā, Varbūt mēs varētu veidot fokus punktu cilvēktiesībai, radīt tā celt apziņu par ANO vadlīnijas uh, vadošiem principiem, tā lai izdarītu spiedienu uz valdībām tos īstenot tālāk. Nu, par to man būs vēl jāpadomā, pie tā būs jāstrādā, un par to runāšu ar Lambrinīdis kungu. Par nacionālajiem plāniem runājot, gribu jums pastāstīt, ka tas ir eh, ģen nodarbinātības ģenerāldirektorāta ziņā, ne mūsējā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja atgriežoties pie Hovitkunga jautājuma par nacionālajiem darbības plāniem. Uh, Eh, nu, kas pie tā strādā. Rēčela Devisa runāja politiku saskaņotību un kas attiecas uz komisiju un politikas saskaņotības jautājumiem, viņam arī pie tā vajadzētu strādāt, vai ne tā, apskatot mūsu prioritātes, eh, dalību valstu prioritātes, un tāpēc es ierosinātu, eh, nu, ka šis darbs ir tikai pašā sākuma posmā. Un tāpēc gribēju teikt, kas tad tālāk, vaicāt, kas tad tālāk notiks ar šiem nacionālajiem darbības plāniem. Uh, vai būs komisijas oficiāls paziņojums. Bija šāds paziņojums, tas bija aicinājums dalību valstīm izveidot nacionālos rīcības plānus ar mērķi, kas lūk šīs dalību valsts pēc tam pats uz pašas uzņemtos atbildību šai jomā. Cik tā tas attiec uz ES un komisiju, mēs, protams, šos plānus saņemsim. Es nezinu, kādā formā šobrīd, bet mēs tos saņemsim Varbūt tad varēs sākties nākamais posms un varēsim domāt tālāk, ko darīt. Devis skundze tālāk. Paldies! Atbildēšu uz trim jautājumiem. Par Edinboro pētījumu, Ričard, par to jūs, to jūs īpaši jautājāt tieši man. Es domāju, ka tas bija ļoti labs pētījums par ēs kopējo ietvaru un tā mērķis bija skatīties arī uz specifiskiem nacionāliem piemēriem, bet atsevišķiem piemēriem. Bet galvenais, kad pētam piekļuvi tiesību sistēmai un īstenošanas jautājums, protams, ir sadarbības starp to, kas pastāv Eiropas Savienības līmenī un kas pastāv dalību valstu līmenī. Lai noskaidrotu, kādā gadījumā, kur kas notiek, kam ir kompetence, uh, Un, protams, tikai salīdzinot abus šos ietvarus varam nonākt pie informācijas. Tāpēc ceru, ka Nacionālajā rīcības prā, plāni piedāvās tādu pretsva, nu, tādu, tādu punktu, svar, papildu svaru punktu šim Edinburg, Edinburgas pētījumam. Jūs jautājums par Google. Atbildēšu to, nezinu, kāds citu arī grasies darīt. Eh, vadošie principi apzināti netika izstrādāti tādā veidā, lai paredzētu konkrētu rezultātu individuālās situācijas, jo tas paradītos neelastīgus, piedāvājot procesa vadlīnijas. Mm, mm, ja tādi jautājumi, kādus jūs uzdodat, var tikt atbildēti, apsverot, nu tātad šā gadījumā jūklojuma YouTube rīcība, mm, vai tā bija pareizi konkrētā situācijā. Uh, Un lūk, te redzējām, kā es valdība pieprasīja šīs de, šo debašu izņemšanu, un tad iesaistītās puses, protams, ļoti labi var apzināties, ka šis lēmums netika pieņems tikai pamatoties uz politisko spiedienu. Tā varbūt ir viena situācija, bet tas nav tikai vienīgais apsvērums, ja runājam par ietekmus cilvēktiesībām. Un to, cik spēcīgi ir šī ietekme, nu tam vajadzētu ietekmē uzņēmumu rīcību Un, protams, ka šo ietekmi var, note var noteikt, domājot par to cilvēku, tiem konkrētiem cilvēkiem, ko šī rīcība ietekmēs, vai viņi var tāpēc piedzīvot vardarbību un tā tālāk. Tad šāda analīze ir jāveic, tāpēc uzņēmos ir jābūt izveidotiem procesiem izvērtēšanai, un Google, var teikt, piedalās ICT sektora mm, vadlīniju izstrādāšanā ļoti enerģē, enerģiski. Un visbeidzot, punkts, ko pieminēja Tavareša kungs un arī priekšsādātāji. Šī divēju pielietojumu preces, jā, tā ir, tas ir problemātisks jautājums. Nu, piemēram, kaut vai uzraudzības tehnoloģijas. Jā, e, ir projekts, kas saucas Eiro Surveil, kur tiek piedāvāts riska izvērtējums šādu, šādu preču gadījumos uzņēmumiem, tajos gadījumos, kad var rasties riski saistībā ar kaut kāda veida uzraudzības tehnoloģijām, ko viņi vēlas pārdot. Vēl viens veids, kā uz to skatieties, jā, lūk, ir šādi iespēja veidot melnos sarakstus, jā, reizēm varbūt tas varētu būt piemērot, bet arī varbūt, teiksim, otrādi pretēji Baltijas saraksti, kuri ir atbilstīgi uzņēmumi, kas ir proaktīvi darbojušies, kuri izmanto šo eh, Eurosurveil sistēmu un kuri uzņēmumi ir tie, tie, ar kuriem sadarbojoties, varam būt droši, ka viņi izvērtē visu veidu iespējamo negatīvo ietekmi pirms rīkojas. Nu, tātad tas ir lielisks jautājums, jā, bet, protams, ir dažādi veidi, kā to nodrošināt. Paldies, un tagad Otenkungs. Pirmām kārtām. Paldies par visām šiem jautājumiem un komentāriem. Tas liecina, tas viss liecina patiešām, ka tas jums um, interesē un mērķis mums ir visiem viens. Uh, Tikai vienkārši, protams, ceļi un līdzekļi var būt ļoti dažādi. Nebūs man laika pievērsties katrai detaļai un aspektam. Iesākumā gribu komentēt Gomešas kundzes teikto. Tātad saikne starp korupciju un cilvēktiesībām. Es domāju, tā ir ļoti svarīga saikne, svarīgs jautājums. Un tā, protams, nav sagadīšanās, ka viens no globālās eh, konvencijas kompakta nosacījumiem ir lūk šis korupcijas apkarošanas eh, jautājums. Šie jautājumi ir savā starpā saistīti. Mēs kā uzņēmums esam ļoti daudz ko mācījušies arī no kļūdām pagātnē. Un prezentācijā jau minēju, ka esam izveidojuši Eh, valdes grupu, kas darbojas lūk pie šādiem legalitātes jautājumiem, likumiskumu jautājumiem. Darbs ir tiešām ļoti augstā līmenī un vēlamies, protams, saglabāt konkurētspēju un nodrošināt arī vienlīdzīgus spēles noteikumus. Tāpat laikā izsakām aicinājumu arī citiem uzņēmumiem līdzīgi rīkoties. Es domāju, šis globālais kompakts, jeb konvencija, tāpat arī vadošie principi var būt ļoti labs veids, kā to panākt. Uh Tas, protams, nebūs viegli, nekur pasaulē tas nevar būt viegli. Jūs pieminējāt konkrētu valsti, bet ir, protams, arī citas valsts pasaulē, kuras eh, īstenot biznesu tīri, bez šīs eh, korupcijas ir gandrīz neiespējami, lai neteikt vispār neiespējami. Un mūsu eh, valde, kas piedalās dažādu veidu konkursos un tā tālāk, ir, ir secinājuši, ka ja biznes nevar tikt dar darīts bez nu tā tad neīstenot šādus korumpētus pasākumus, tad biznes netiek īstenots vispār. Nu, tālāk, protams, ir iekšējie noteikumi un šāda veida um, pieeja tie īsteno praksēm. Tāpēc realistiski raugoties, var teikt, ka mēs varam sekot šie notikuma attīstībai, cenšoties lūk piemērot atbilstīgas darbības principus dažādās valstīs, atšķirīgās valstīs, Daudzās valstīs mums ir iespēja palīdzēt eh, valstī attīstīties eh, un tai gūt progresu. Un te mēs piekrītam arī būtiskiem NVO, kas līdzīgi rīkojas sakot, ka bez jebkādiem centieniem situācija nemainīsies, un savukārt, protams, tā nevar mainīties tūlītēji, un ir ļoti daudz gadījumu, kad ir vērts palikt valstī un censties īstenot uzņēmēju darbību, lai palīdzētu valstī, pauzlabotu labklājību iedzīvotājiem, un tad ietekmētu situāciju. Nu, protams, ir viens brīdis, ka tas vairs nav iespējams, un tad, protams, ir šī plaisa, un tad uzņēmumi vienkārši jāapceļ rokas un jādodas prom. Bet es domāju, ka, nu, zināmā mērā šeit latiņi ir jāmēģina pastumt tālāk, augstāk, un es zinu, ka mūs atbalsta daudz NVO, um, nu, tieši šai, šai virzienā. Nu, lūk, ir šis galvenais mērķis uzlabot situāciju valstī. Tas, zināmā mērā, sasaistās arī ar komentāriem uh, kas tika izteikti attiecībā uz brīvās cimniecības nolīgumiem. Mūsu galvenā rūpe ir par pārslodzi un par šo pārāk sarežģītījo noteikumu kopumu. Ja visu, visu cenšamies ieskļau, iekļaut šais nolīgumos, tad varbūt neko nevar panākt, varbūt daudz tiešāk un tāda, eh, nu, atklātāka pieeja būtu efektīvāka no mūsu puses. Mēs, protams, visi vienkārši meklējam labāko instrumentu, kā virzīties uz priekšu Mēs reizēm esam nobežījušies par to, ka pārlieku sarežģītības pakāpe šādos nolīgumos, un tas at, atsaucas arī uz to, ko vaicāja Havita kungs, šāda pārlie, nu, var būt neefektīva. Daudz, kas var darīt, daudz, ko var darīt ar labu atskaitīšanās eh, prakšu iedibināšanu, un man uzņēmuma praksē tas tā arī ir. Mums atskaitīšanās ļoti būtiski palīdzēja sakārtot darbību, sastruktūrēt eh, tālāko virzību, bet es zinu, ka daudzos uzņēmumos, tīpaši mazākos uzņēmumos, var rasties problēmas nodrošinot šāda veida eh, atskaites saskaņā ar instrumentu, un ja tādas atskaites ir kļūst obligātas, tad, protams, uzsāks tālāk nākamā spirāla. Kavid kungs, jūs jau teicāt, jo, lūk, ar vienu tiek iesaistīta tālāk konsultāta un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un, pie, lūk, tiek radīts vēl viens sarežģītības līmenis, vēl viena pakāpe. Bet, ja tas tiek darīts uz brīvprātības pamatiem, tad varbūt veiksme var būt plašāk un nopietnāk. Madam Ronski. Bronski kundze. Um, Thank you. Um, maybe just... Paldies. Es varbūt īsi gribētu reaģēt uz to, kā tirgus atalgo tos, kur rīkojas atbildīgi. Daudz cilvēku teica, ka tas notiek, nenotiks automātiski, bet gluži pretēji, piemēram, ja tiek izpildīta prasība par caurskatāmību, tad gan valsts iestādes, gan arī pati sabiedrība zina, pēc kāda principa izvēlēties e, šos atbildīgākos uzņēmumus. Tādēļ es domāju, ka nevajag baidīties būt caurskatāmākiem. Atbildiet uz jautājumu par šo Global Compact. Jā, ir mehānisms, ar kuru palīdzību var pa, pārbaudīt Eh, to, ka, teiksim, uzņēmums, eh, kurš ir kotēts, eh, netiek, nav rīkojies pienācīgi un, piemēram, viņš, viņš tiek dzēsts no attiecīgās mājaslaps. Diemžēl man nav pietiekami daudz laika, lai uzstātos tādēļ neiekļauju pietiekami daudz piemērs par Eiropas Savienības uzņēmiem, kas ir bijuši jau dažādos skandālos. Šeit ir pāris ziņojumi. Viens ir par Francijas, Beļģijas un Luksemburgas uzņēmumu, kas pārkāpa zemes tiesības Kambodžā. Es varētu dot jums arī vēl vairāk piemērus par citiem gadījumiem. Tālāk par Māstrihtas principiem. Māstrihtas principi ir ārpus teritoriālie valsts pienākumi attiecībā uz ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Tie tika pieņemti pagājušā gada septembrī. To sagatavoja juridisko ekspertu grupu, un viņi palstījās uz starptautisko tiesību normu interpretāciju. Uh, attiecībā uz dažādām starptautiskām konvencijām, ko pieņēmusi ANO, un tie, tie, e, viņi mēģināja paskaidrot, ko nozīmē e, šādu principu respektēšana valstīm darbojoties ārpus savas teritorijas. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti labs instruments un var kalpot par labu rekomendāciju valstīm. Uh, Tālāk par Google. Man, protams, nav atbild uz šo komplicēto jautājumu, bet valstu valdībām vienmēr ir pareizi jāaizlīdzsvaro cilvēktiesības ar vārdu brīvību. Piemēram, ja ir ies ja iespējams izvērtēt, kāda varētu būt katra lēmuma pozitīvie un negatīvie šie aspekti un ietekme. To vien, nevienmēr ir viegli atrast atbildi šādiem jautājumiem. Varbūt, ka šeit uzņēmumiem pašiem jābūt izglītotākiem par cilvēktiesību jautājumiem, tad viņi varēs pieņemt informētāks lēmums. Priekšsēdētāji, paldies, paldies visiem ekspertiem un arī paldies diviem referentiem. Un tagad es gribētu uh, aicināt uh, šeit uh, tos ekspertus, kur piedalīsies viedokļu apmaiņā par situāciju Etiopijā. So, um... Tā tad. Tagad skatīsim nākamā darba kārtības punktu, ko darīsim kopā ar ārlietu komiteju. Mums būs viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību situāciju Etiopijā. Manuprāt, viens no satraucošākajiem jautājumiem cilvēktiesību jomā Etiopijā ir vārdbrīvības pārkāpumi Daudzi politiskās opozīcijas pārstāvji un žurnālisti tiek arestēti, un viņiem izvirzīts pats apsūdzības terorismā un citas apsūdzības. Es domāju, ka daudz vairāk par to varēsim uzklausīt no mūsu ekspertiem, kurus esam ielūguši uz šo viedokļu apmaiņu. Pie mums ir ieradusies Leflī Lefko kundze. Human Rights Watch Āfrikas direktora vietniece un arī no Amnesty International biroja ir eksperte. Gribētu arī atgādināt jums, ka pagājuši nedēļ uh, Strasbūrā ar atvieglojumu konstatējām, ka ir atlaist brīvībā divi zviedru žurnālisti, kas uh, bija aizturēti, arestēti 2011. gada jūlijā Etiopijā un viņiem uh, bija izvirzīta apsūdzība un piespriests 11 gadu cietumsots pagājušā gada decembrī. Un gan mūsu priekšsādātājs, gan Eštāns kundze bija ļoti cieši iesaistīti viņu atbrīvošanā. Afet komitejā mēs gatavojam ziņojumu par um, uh, Somālijas pussalu, kuru uh, gatavo Tenoku kungs, un atgādināšu jums, ka, ja jums ir grozījumi, ko vēlaties iesniegt uh, par cilvēktiesībām šim grozījumam, tad 25. Uh, septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Kā vienmēr uz mūsu sesijām esam ielūguši arī pārstāvni, pārstāvis no vēstniecības, uh, nesaņēmām nekādu rakstisku atbildi no Etiopijas viesniecības, bet šķiet, ka šeit ir pārstāvs. Sveicu jūs šeit. Pirms sāksim debates. Mūsu komitejā uh, noteikums ir tāds, ka mēs saņemam, tad, tad uzklausām mūsu ekspertus, tad uh, apspriežam to visu ar deputātiem, bet, uh, un ja vēstniecība grib izteikties, tad viņiem varam dot trīs minūtes. Protams, ka vienmēr visiem ir daudz kas sakāms, eh, eh, bet eh, lūdzu jūs izteikties īsi, mēs izdalīsim arī rakstiskos materiālus. Mēs sāksim tad ar Klērs Antilipu. Thank you very much, Madam Chief. Lielas paldies priekšsēdētājs kundze. Etiopijas valdībai vajadzētu premjera Melis stāšanos eh, spē, eh, pie amatā uzskatīt par iespēju, lai uzlabotu cilvēktiesību eh, situāciju Etiopijā. Vārda brīvības un biedrošanās brīvības pārkāpumi Etiopijā ir ļoti ierobežojuši situācijas noskaidrošanu valstī. Šie ierobežojušumi ir radījuši klimatu, kurā klusēšana ir norma un arī nesodāmību. Cilvēktiesību pārkāpumi, pārgā, tātad piespiedu aizturēšana un citi pārkāpumi notiek, bet netiek uh, sodīti vainīgie. Un uh, cietušiem arī netiek sniegt palīdzību. 2009. gadā um, tika ievies dažādi uh, ierobežojumi, kas apgrūtināja uh, dažādu organizāciju darbu. Cilvēktiesība organizācijas nevar uh, saņemt uh, finansējumu un tika radīta aģentūra ar plašām pilnvarām, kas varēja iejaukties cilvēktiesību organizāciju darbā un to kavēt. Un vēl tālāk apdraudēja cilvēktiesību pārkāpumu upuru uh, situāciju. Šis likums ir graujoši ietekmējis cilvēktiesību aizstāvju darbu. Uh, Tātad mm, cilvēki nevar strādāt un uh, arī tie psiholoģiski viņiem ir jāstrādā ļoti smagā uh, situācijā. Un vismaz 17 organizācijām ir nācies mainīt uh, savu mandātu, un viņi vairs nestrādā pie cilvēktiesībām. Un tas uh, organizācijas, kas darbojas cilvēktiesību jomā, ir bijušas spiestas samazināt savas aktivitātes. Uh, Cilvēktiesība padomē ir nācies uh, slēgt 9 no 12 birojiem un atlaist 85% darbinieku šajā valstī. Un uh, svarīgākā cilvēktiesība organizācija, kas strādā sievietiešību jomā, uh, atbalstīja ļoti daudz sievietes, viņiem tagad nācās pārtraukt darbību. Un šī likuma sekas ir tādas, ka tagad gandrīz neviena vietējā cilvēktiesību organizācija nedarbojas nopietni, lai eh, novērotu un dokumentētu cilvēktiesību pārkāpumus. Arī tieslietu iestādes eh, tiek eh, regulāri apsūdzētas cilvēktiesību pārkāpumos un nav tiesu neatkarību šajā valstī. Un Līdz ar to cilvēktiesību pārkāpumi vienkārši notiek, tos neviens nedokumentē un vainīgie netiek sodīti, bet šis likums nav izolēts. Uh, tā mērķis bija aklusnāt kritiskās balsas. Vārda brīvība um, saskārās ar daudziem uzbrukumiem 2011. gadā, un tas turpinās arī šogad neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu darbinieki saskars ar vajāšanu un viņiem izvirz apsūdzības par iegānstu izmantojot cīņu pret terorismu. Tādējādi tiek vienkārši aplusināts kritiskās balss mēdījos. Vairāk kā simts žurnālistu un opozīcijas pārstāvju šajā laikā ir arestēti un notiesāti. Uh, Viņi vienkārši izmantoja savas vārda brīvības, tiesības, bet viņus notiesāja par uh, dažādiem it kā noziegumiem. Um, piemēram, par to, ka tika aicināts um, uh, piedalīties mierīgos demonstrācijās 2012. gada augustā tika aizturēti simtiem musulmaņu, kas demonstrēja pret valdības mērķiem, ierobežot raudīs brīvību. Un daudzi līderi joprojām ir aizturēti. Tie bija cilvēki, kurus musulmaņu sabiedrība izvēlējusies, lai pārstāvētu to. Es gribētu jums pastāstīt arī par to, ka mēs regulāri saņemam informāciju par to, ka tiek izmantota spīdzināšana pirmsties izmeklēšanas uh, procesā, piemēram, um, Adisabebā viens aizturēšanas centrs ir īpaši bēdīgi slavens, kur uh, opozīcijas pārstāvji, musulmaņu aktīvisti un arī žurnālisti tiek turēti un uh, spīdzināti pirmsties izmeklēšanas laikā. Uh, Un uh, daudzi ir arī sūdzējušies tiesās par šiem spīdzināšanas gadījumiem, bet nekad vēl tiesa nav spējusi veikt nopietnu izmeklēšanu par šiem gadījumiem. Neviena neatkarīga uh, cilvēktiesību organizācija vai arī sarkanā krusta uh, iestādēm nav pieeja šīm aizturēšanas centram. Tiek uh, liekri juristiem un ģimenes locekļiem šim austrēšanas centram. Un uh, tiek ziņots arī par to, ka uh, tiek lietotas uh, nelegālas aizturēšanas vietas un uh, tiek īstenot spīdzināšana. Šajā kontekstā un saskaņā ar Eiropas Savienības cilvēktiesību un demokrātijas ietvaru, kurā tiek uzsvērts, ka cilvēktiesības būs eh, attiecību centrā trešajām valstīm, un arī Barozo pauda cerību, ka Etiopija ies pa demokratizācijas ceļu, ievēros eh, cilvēktiesības. Amnesty International aicina Eiropas Savienību izdarīt spiedienu uz Etiopijas valdību, lai tā eh, darītu visu, kas ir iespējams, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu, lai ļautu organizācijām darboties, lai atceltu preses brīvības ierobežojumus, lai aizstāvētu vārtu brīvību un biedrošanās brīvību visiem etiopiešiem. Tiek prasīts uh, atcelt aizliegumus biedrošanās un pulcēšanās brīvībai un vārda brīvībai. Un nedrīkst sodīt pilsoņus par kritiku uh, Uh, valdībai un uh, ļaut pieeju cilvēktiesību organizācijām un sarkniem krustam, uh, lai veiktu visus, izmeklēšanu visiem šiem, šīm apsūdzībām par spīdzināšanu. Ir jāievēro arī aizturēto procedurālās tiesības visās tiesas procesa daļās. Uh, Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga loma, prasot dalībvalstīm un ārējās darbības dienestam skaļāk runāt par cilvēktiesību pārkāpjiem, kas notiek Etiopijā. Paldies! Now, Madam Levkov. Levkov kundze, lūdzu. Very much, uh, Madam. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī, ka uzaicinājāt Human Rights Watch, lai piedalītos šajā svarīgajā uzklausīšanā. Es gribētu izvērst vienu no punktiem, ko jūs pieminējāt. Kā jūs zināt, pirms pāris dienām divi eh, zviedriešu žurnālisti tika atbrīvot Adisabebā, viņiem tika piespriest 11 gadu cietumsodu, un daži varētu skatīties uz šo situāciju un teikt, lūk, tas liecina par progresu, un Etiopija varbūt iet pareizajā virzienā. Bet es gribētu aicināt jūs būt ļoti piesardzīgiem šādi vērtējot eh, mm, šo notikumu. Vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, mums, mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie divi žurnālisti pavadīja gadu cietumā. Un viņi tika apcietināti tikai tādēļ, ka viņi darīja savu darbu kā žurnālisti darbu, kas ikvienā pasaules valstī ir jārespektē, un vairumā tas tā arī tiek darīts. Otrakārt, mums vajadzētu dot piesardzīgi to vērtēt kā zīmi tam, ka pēc Meles Zanavī uh, eh, nāves, teiksim, šī ir mainījusies uh, politika, jo patiesībā eh, šī Šis, šī atbrīvošana tika plānot vēl vairākus mēnešus pirms premjerministra nāves, un vēl ir Eh, viņi tika atbrīvoti vispārējās amnestijas ietvaros, kur katru gadu uz Etiopijas jauno gadu tiek amnestēti eh, atbrīvoti 1000, 2000 ieslodzīto. Un vēl, ja mēs gribam redzēt būtisku progresu Etiopijā, tad mēs redzētu daudzu etiopiešu žurnālistu atbrīvošanu, kur joprojām ir cietumā. Es runāju par tādiem cilvēkiem kā Eskinders Nega, kurš ir vairāk nekā gadu cietumā tādēļ, ka viņš online rakstīja um, rakstus uh, pat maz nepieminot ārābu pavasari, nenosaucot ļoti daudzus atbalstītājus un, un, un opozīcijas piekritējus, par kuriem mēs pat nezinām, cik ilgi viņi ir bijuši aizturēti, jo viņi atrodas slepenās aizturēšanas vietās. Uh, kuras kontrolē armija vai drošības dienest, vai arī viņi tiek turēti tādās apcietinājuma vietās, kur netiek nodrošināta neatkarīga kontrola. Mēs kā cilvēku tiesība organizācijas nezinām par to, cik konkrēti politiskie ieslodzītie Etiopijā ir uz šo brīdi, jo mums šāda informācija nav pieejama. Un ne tikai mums nav pieejamas aizturēšanas iestādes, bet mums ir liekta iebraukšana valstī kā tādā. Un tas man noved pie nākamā punkta, par ko gribēju runāt. Es 15 gadus esmu strādājis um, dažādās Āfrikas reģionos, un es varu teikt, ka Etiopija varbūt ir uh, vislielākais izaicinājums cilvēku tiesību izmeklētājiem, kurā strādāt. Es esmu strādājis Sudānā, Kotivārā, um, Somālijā. Te neiet runa par konfliktu, bet iet runa par baiļu atmosfēru, kas tur valda. Miljoniem etiopiešu uh, atturas vispār paust kaut kādu viedokli par savu dzīvi, par nākotni, kur nu vēl par valdību. Tas, ko mēs redzējām pēdējos septiņos gados Etiopijā, ir baiļu padziļināšanās. Un tas ir pateicoties vairākām tendencēm valstī. Viena no tām ir tāda, ka Kopš pretrunīgām vēlēšanām 2005. gadā Etiopija ir nostājusies uz ceļa, kur cilvēku tiesību situācija arvien vairāk pasliktinās. Mēs redzam, ka tiek pieņemt vesela rinda likumdošanas aktu, kas nodrošina tiesiskos instrumentus uh, lai apkarotu jebkādu viedokļu paušanu. Mēs redzām, ka drošības dienas rīkojas pilnīgi nesodīt. Human Rights Watch viens pats ir dokumentējis vairāk noziegumu pret cilvēci no Etiopijas drošības dienestu puses, kas ir tikuši atkārtot. Un tas liecina par to, ka uh, Šie dienesti darbojas pilnīgi nesodīti. Viņi darbojas gan Belā, eh, Somālija reģionā, tu, tā, austrumos un Adisabebā. 200 protestanti, kas tika nošauti Adisabebas ielās 2005. gadā un 30 tūkstoši arestēto, ir Meles zanāvija mantojums, par kur mēs nedrīkstam aizmirst. Es gribētu aicināt jūs visus, kas ir par, Eiropas parlamenta deputāti vai strādā komisijā vai jebkādi citādi varat ietekmēt Eiropas Savienības politiku Etiopijā, izmantot šo nelielo spraugu, lai mums izdotos atgriezt atkal atpakaļ diskusiju par cilvēku tiesību situāciju Etiopijā, jo pēdējos gados jautājums par cilvēku tiesībām attiecībās ar Etiopiju Eiropas Savienības sarunu kontekstā ir vispār pagājis. Citas Eiropas Savienības stratēģija Āfrikas ragā mm, šeit cilvēktiesības vispār nav tikušas pieminētas šajā dokumentā ļoti interesanti tiek analizēta drošības situācija Āfrikas ragā un tīpaši Somālijā. Bet šī ļoti sarežģītā un izšķirošā fāze, kur atrodas Somā, Etiopija un iespēja uzvest šo valsti uz pozitīvās attīstības ceļu, netiek izmantota. Mēs zinām, ko tas nozīmē, mēs zinām, kas būtu jādara, kā man kolēģi pieminēja. Mums ir nepieciešams redzēt būtisku likumdošanas reformu, lai patreiz spēkā esošie likumi, kas apkaro vārda brīvību, tiktu atcelti. Drošības dienestu bezatbildība, nesodāmība nav pieļaujama un to cilvēku un amatpersonu rīcību, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem, ir jāizmeklē un jāsoda. Un, kā jau es teicu, cilvēktiesību jautājumu iekļaušana sarunās ar Etiopiju ir obligāts priekšnosījums, lai situācija šeit uzlabotu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad došu vārdu Tomasam von Hangelkungam, lūdzu, 5 minūtes. Thank you, Madam Speaker. I'm the, uh... Paldies, priekšsēdētāji es esmu atbildīgs par darbi Etiopijas lietas ārējās darbības dienestā. Paldies par iespēju piedalīties šeit un runāt. Ārējās darbības dienestā mēs cieši sekojam cilvēktiesību situācijai Etiopijā. Un darām to gan šeit, gan arī caur mūsu delegāciju Adisabebā, kas spēlē ļoti svarīgu lomu koordinējot arī Eiropas Savienības dalība valstu darbību uz vietas, un tāpat mēs esam izstrādājuši cilvēktiesību stratēģiju Etiopijai, tāpat kā daudzām citām Āfrikas valstīm 2010. gadā, un mēs līdzīgi strādājam arī ar Etiopiju, risinot cilvēktiesību jautājumus. Demokrātija un cilvēktiesības ir neatņemama un svarīga mūsu partnerības elementi attiecībās ar Etiopiju, un lai arī mēs ļoti vēlamies turpināt eh, attiecības ar šiem partneriem dažādu programmu ietvaros, arī mēs esam nobežījušies par civilo un politisko tiesību ievērošanu, kas tiek minēts šeit, un mēs ļoti rūpīgi sekojam tam, kā tiek ievērots arī pamatiesības. Mēs uzskatām, ka mūsu partnerība ir devusi labus rezultātus, palīdzot Etiopijai panākt progresu dažādās saimnieciskās darbības jomās, uzņēmē darbības jomās un um, valsts pārvaldes jomā, tiesi, nodrošinot tiesiskumu, uh, uh, valsts pārvaldību, mēs esam tajā pat laikā pauduši nopietnas bāžas par to, lai šis dialogs pilnībā tiktu izmantots, runājot ar Etiopijas varas iestādēm, lai mēs tās informētu par to, kas mums rūp un par ko esam nobežījušies. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad došu vārdu Gomeša kundzei, tad Tanakungs un tad Tavareškungs. kungs. Paldies! Es domāju, ka visi, kas zina Etiopiju, zina situāciju tur un ir godīgi. Var piekrist Levko kundzes viedoklim. Diemžēl es piekrītu, ka Eiropas Savienība attiecībās ar Etiopiju ir bijusi šausmīga, jo cilvēktiesību jautājums ir ļoti ierūsējis dialogā ar Etiopiju, un tas, ko teica ārējās darbības dienesta pārstāvis, to vēl vairāk pasvītro, jo par ko mēs šeit runājām, ja netiek nodrošināts tiesiskums Etiopijā, netiek nodrošinātas pamatiesības. Un uz to ir norādījuši tūkstošie. Mēs redzam, ka aiz simtiem ir tūkstošiem politisko um, ieslodzīto Etiopijā, kā aizkindērs nega un ļoti daudz citi. Un šeit nemaz eh, nerunāju par eh, likumiem, kas tikuši pieņemti par eh, labdarības organizācijām un par masu mēdījiem, kas tikai vēl vairāk iedzen bailes ierindas iedzīvotājiem. Arča režīms bija uh, nekas, eh, kas ir eh, tagad eh, Etiopijā, taču tas ir nekas salīdzinājumā ar to, kas notiek tagad Etiopijā. Jo cilvēku var sodīt un nogalināt tikai par to, ka viņš pauž kādu viedokli. 2005. gadā uh, Eh, ka tik, notika masu slaktiņš pēc vēlēšanām. Viens nakts laikā tika arestēti 5000 cilvēki, ieskaitot bērnus, un mēs tad skaļi runājām par to, un pēc mēneša viņi tika atlaist. Bet tagad mēs nesakam neko, mēs klusējām, mums ir muta ciet. Pat šie divi zviedru žurnālisti, kas tagad ir atbrīvot, viņi vērsās pie pasaules, un es nu pat lasīju rakstu New York Times žurnālā, kur viņi runā par eh, pierādījumu safabricēšanu pret viņiem un par to, ka viņi noteikti izvērtīs tālāk eh, kampaņu par to, lai tiktu atbrīvot pārējie politiskie ieslodzītie. domāju, ka es piekrītu, ka ir iespēja, ir jauns premjerministrs, kurš stājās pie uh, savu amatu pienākumu pildīšanas tikai pirms pāris dienām. Un šī ir viena no tām iespējām, kad Eiropas Savienībā ir jārunā, tā ir jāpieprasa, lai Etiopija pildītu savas starptautiskās saistības un arī kā Āfrikas un Karību jūras eh, reģiona valstu partnerības partneris un atbilstoši tam, kāds atrunāts Kotonu līgumā. Tātad pieprasīt visu politisko ieslodzīto atbrīvošanu, kas tiek turēti Etiopijas cietumos. Eh, labdarības organizācija likuma atcelšanu un eh, terorismu likuma atcelšanu, atklātumu nodrošināšanu un valsts pārvaldes demokratizēšana. Man nav šaubu, ka etiopieši grib demokrātiju, viņi ir tai gatavi, es to esmu redzējusi. Tas ir muļķīgi, ka mēs šeit runājam, o, opozīcija ir tik vāja un sadrumstalota. Jā, protams, jo viņiem nav telpas, kurā darboties, jo neviens neatbalsta īsti demokrātisku opozīciju, un tomēr tā ir, tā eksistē, bet ļoti pieklusināt, jo pretējā gadījumā opozīcionāri tiks ieslodzīti. Un Melis Zanāvī, kurš nomira šeit Briselē jūlijā, viņ, par viņu nāvi tika pasludināts Etiopijā tikai pēc mēneša. Tas tikai vēlreiz liecina par to, kāda ir tendence valdošajā partijā, jo viņi ir gatavi turpināt Zanāvī iesākto. Mums ir jāvērš pie premjerministra, un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ Eiropas Savienībai ir jāuzstājas, jārunā. Un mums jāorganizē vairāk uzklausīšanu. Mums jāaicina etiopieši šeit, kurus varam uzklausīt, jāuzaicina tiesneši, jo viņi ir tie, kuri safabricēja, uh, piemēram, izmeklēšanas procesu par uh, masu slepkavībām Un mums ir jāpieprasa visaptverošs dialogs ar Etiopiju, jo Etiopija ir no lielākajām Eiropas Savienības palīdzības saņēmējām. Un mēs atrīkstam pieļaut politisko vētru šeit reģionā. Paldies Komešskundzei un tagad Tano kungs referents par afeta ziņojumu. Paldies priekšsēdētājs ar lielu ietresētību uzklausīju teikto un Gomešs kundzes eh, šī aizrautība ir tiešām pārliecinoša un es eh, tikos ar patreizējo premjerministru, tad, kad pagājušā gadā bija Disabebā un uh, Zenāvī tika pamatoti kritizēts gan pirms, gan arī pēc nāves. Un, Tajā pat laikā, es domāju, jums ir jāatzīst, ka viņš izdarīja ļoti daudz labas lietas savai valstei, tīri no vēsturiskā viedokļa raugoties, tā kā situācija nav viennozīmīga. Diemžēl cilvēktiesību jautā, cilvēktiesību pārkāpumi arī būs viena no iezīmēm, kas raksturos viņa valdīšanas laiku. Savā zi ziņojumā par Āfrikas rāgu es runāju par ekonomisko integrāciju, ārlietu politiku, drošības politiku šajā reģionā. Uh, un cīņu pret pirātismu Somālijā un Al-Shabaab džihādī teroristu um, draudiem. Tā kā tas nav tāds eh, šīs apakškomitejas ziņojums, bet tajā ir skarta cilvēktiesību jautājumi Etiopijā un citās šī reģiona valstīs, tīpaši Eritrejā, Eritrejā kas ir policijas valsts. Un tur ir eh, vēl lielāks, teiksim, šis eh, baiļu sajūta cilvēkiem. Jā, ģeopolitiski un strateģiski tā ir nozīmīga un svarīga valsts, un Etiopija pēdējos 20 gados ir atguvusies no ļoti, ļoti tumšiem un drūmiem laikiem. Eh, tas ir kā Staļina terora eh, pēcposmā. Jāsaka, ka Ja runājam par Etiopiju, tad šeit pastāv tiešām reāli terorismu draudi gan no Somālijas, gan no Eritrejas puses. Bet, protams, ir cilvēktiesība pārkāpumi no notiek cilvēku spīdzināšana, un tas mums ir jānosoda jebkurā vietā uz pasaules, un ne, eh, tie, kas šādus um, briesmu darbus veids, nedrīkst palikt nesodīti, un mums ir jānorāda, kuri ir vainīgie. Nu, pat tik iecelts jaunais ministrs Helī Marijams Dezelegan ir viņa vārds. Helī Marijams Dezelegan tātad. Es ļoti ceru, ka mēs būsim realistiski. Un tajā pat laikā es ļoti ceru, ka Etiopijā cilvēktiesību situācija uzlabosies. Un mums uz situāciju ir jāraugās objektīvi un jāredz ir gan labais, gan sliktais, protams. Es ļoti ceru, ka mēs vairāk uzzināsim par to, kāda um, būs premjerministra politika tuvākajā laikā. Paldies! Un tagad Tavāreškungs. Uh, well. Paldies! Izteikšos īsi. Man jāatzīstas, ka esmu nedaudz apmūsts par to, cik ārkārtīgi maz redzama jūtama ir Etiopija kopējās globālajās debatēs par cilvēktiesībām. tiesībām tā vienkārši īpaši rietumvalstīs netiek pieminēta īpaši. Un cik tālu mēs esam dzirdējuši no Annas Gomešas un no citiem, arī no tā, ko teica Čāls Tanoks, tad mums vajadzētu saņemt vairāk informāciju. Mana grupa vēlas pieprasīt nosūtīt delegāciju uz Etiopiju, un es labprāt gribētu tāpēc eh, paneļa runātājiem varbūt varam izmantot lūku vēstnieku klātbūtni, lai uzdot jautājumu, kāda ir oficiālā nostāja uz, attiecībā uz šādu veidu regulējumu. Un gribu vaicāt jums, ko mēs varam paredzēt. Kā, piemēram, kā iespējama attīstība, piemēram, īpašajā jautājumā par piekļuvu cietumiem. Andrikienas kundze tālāk. Paldies priekšādātāji. Runāšu šodien lietuviski. Paldies! Pirmām kārtām gribu pateikties visiem runātājiem, visiem viesiem. Jūsu sniegtā informācija bija ārkārtīgi interesanta. Lefkaps kundze, es eh, piekrītu jums, ka ir divi ārkārtīgi svarīgi elementi. Nu, pirmām kārtām šī baiļu atmosfēra, šī iebiedēšanas vide, kas valda visā valstī. Tas, protams, ļoti lielā mērā izskaidro to, kāpēc ir tik grūti cīnīties pret pārkāpumiem un cilvēktiesību ierobežojumiem. Otra kārtīgi svarīgā lieta, ko uztvēra jūs teiktajā, ir tas, ka teicāt, ka pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienība ir ignorējusi cilvēktiesību jautājumus šajā valstī kas attiec uz ārējām attiecībām, uz ārējās darbības dienestu. Uh, kas izstrādājusi īpašu stratēģiju Etiopijai, kas tika apstiprināta 2010. gadā. Nu, tas bija 2010. gadā. Nu, lūk, tagad jūs uzklausot, nu, man jāuzdod jautājums. Kam tad mums īsti ticēt? Šai stratēģijai, jeb ja pārstāvjiem no NVU, kas rīkojas uz vietas, kas atkārtot pauž bažas par eh, visiem šiem tūkstošiem spīdzināšanas gadījumu aizturēšanas vietās. Uh, un par šiem ārkārtīgi brutālajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Gribu Levkovs kundzi jums vaicāt, vai jūs nevarētu pakomentēt cilvēktiesību stratēģiju Etiopijai, kas ir apstiprināta un pieņemta Eiropas Savienībā, un arī varbūt pakomentēt tās īstenošanu? Nu, ņemot vairāk, ka šī stratēģija pastāv, es domāju, ka tā vajadzētu pastāvēt ne tikai uz papīra, bet arī praksē. Tāpat arī gribētu atkārtot to, ko teica Gomešs kundze. Respektīvi, mēs nerata runājam par Eiropas ārējo un drošības politiku, kā par tādu politiku, kas ietver arī cilvēktiesību elementus un klauzulas. Un vienmēr sakām, lūk, ka cilvēktiesības ir pašos šos politiku pamatos, bet ko tas viss ir vērts, ja mēs praksē nespējam to īstenot? Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad, kā saprotu, tad vēlas izteikties Etiopijas vēstnieks. Difieri Melese Desta, lūdzu jums vārds, došu jums to, bet lūdzu iekļaujieties trijās minūtēs, jo mēs jau esam aizskavējušies par vairāk kā pusstundu savā darba kārtības grafikā. Uh, Varbūt jūs varētu arī būt eh, gana laipnas, lai atbildētu uz Tavareškunga jautājumu, jo viņa grupa uzskata, ka mums vajadzētu kā komiteja organizēt delegāciju apmeklējumu uz Etiopiju. Priekšēdētāji. Iesākumā gribu teikt paldies apakškomitejai, ka jūs uzrunājat mūsu vēstniecību, lai es varētu ierasties un runāt par pašreizo cilvēktiesību situāciju Etiopijā. Es tad arī ceru, ka jūs, nu, uzklausīsiet man pāris minūtes, lai varu pabeigt savu uzstāšanos. Jā, runājot par Kotono nolīgumu, tur ir uzsvērts, ka partnerība un sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, lai es varētu sadarboties ar AKK valstu grupu Kotono līgums paredz, ka ir nepieciešams konsultāciju un politiskā dialogu mehānisms, kas paredz pārskatāmu regulāru dialogu un konsultācijas savā starpā šī mehānisma īstenošanas ietvaros Etiopijas valdība sadarbības garā, eh, īstenojot partnerību, sniedz e- ES delegācijai Abisabebā pieeja visa veida līmeņiem, to starp premjerministra birojiem līdz pat prezidenta uh, ofisam, tā lai mēs nu, varētu nonākt pie vienošanās par pārvaldības jautājumiem, ekonomikas attīstību, mieru un drošību. Savukārt Etiopijas vēstniecība Briselē tāda paša attieksme gan nesastopas Etiopijas vēstniecība atkārtoti vēlēsies piekļūt priekšādātājs birojam, lai tiktos ar jums pēdējā gada laikā, bet mēs nevarējām e, saņemt, mēs pat nesaņēmām atbildību. Mēs Etiopijas vēstniecību uzskatām, ka regulās konsultācijas ir ārkārtīgi svarīgas. Tas ir priekšnosacījums, lai varētu izveidot savstarpēju saprašanos un radīt vienādīgas spēles nosaikums tālākai veiksmīgai partnerībai priekšādātāji. Neskatoties uz mūsu atkārtotiem centieniem, jūs savas durvis slēdzāt un neļāvāt mums e, ierasties pie jums un informēt jūs un šīs komitejas locekļus par par rezultātiem, kas gūti partnerības rezultātā un izaicinājumiem, ar ko sastopas Etiopija. Šobrīd Etiopijas eh, vēstniecība tika uzaicināta šeit, lai izteiktos par cilvēktiesības jautājumus, bet jāsaka, konteksts ir ļoti nelīdzsvarots un negodīgs. Godātā priekšādātā godātiem parlamenta deputāti ir tikai divi gadi kopš eh, Etiopija ir uzsākus demokratizācijas ceļu, ekonomiskas attīstība ir bijusi ļoti lēla lēna, un, protams, tas viss ir savā starpā, savā starpā saistīts. Uh, kā atbildīga eh, puse par dažādu veidu koordinātu darbību cilvēktiesību attīstībā. Attīstībā mēs, protams, domājam par to, lai cilvēktiesības tiktu iemērētas visos līmeņos, sociālā, ekonomiskā un politiskā līmenī. Tas, zināmā mērā, arī skaidro to progresu, ko esam guvuši. Priekšādātāji, gribu skaidri tomēr teikt, ka mēs pirmie teiksim to, ka vēl daudz kas ir jādara, lai palīdzētu izveidot demokrātiju mūsu valstī un pilnībā apkarot nabadzību. Mēs atzinīgi vērtējam visu atbalstu un konstruktīvu kritiku, ko saņemam no saviem partneriem. Bet man jāuzsver šis uz, vārds konstruktīvu kritiku. Uh, Jo, protams, ka vienmēr ir arī kritika, kurai, kurai nav pamata un kas vienkārši ir ļaunprātīga. Tas attiec arī uz mūsu bijušo premjerministru. Ir tādas organizācijas, kurām pašiem savu politiskās vēlmes un intereses, kas vēlas tās izmantot pašreizējos notikumus savā labā ļaunprātīgi. Uh, un izdarīt spiedienu uz Etiopijas valdību. Šodienas ziņojuma apvienojums no dažādiem NVO un kā arī jūsu apakškomitejas komitejas ziņojums to ļoti labi parāda, tāpēc negrasos atbildēt uz apsūdzībām, kas eh, tika izteikts, jo tās neveido daļu no mūsu partnerības Lūkšu jūs noslēgt šo uzstāšanos. Kā jūs zinat, no eh, valsts iepas demokrātija tas ir darbs, kas turpinās. Un arī Etiopijā mums nepieciešams spēcināt institūcijas, kas tiek veidotas un izveidot demokrātisku kultūru. Visa veida izglītības līmeņi tiek, piemēram, šobrīd veicināti, un tas var veicināt sabiedrību kopumā. Gribu noslēgt savu uzstāšanos priekšādātā runātāju pārsniedz pāris teikums, citādi man nāksies izslēgt jums mikrofonu, saka priekšādātāji. Priekšādātāji, gribētu lūgt jūs ļaut man noslēgt šo uzstāšanos. Apsūdzības par cilvēku tiesībām Eiropā nav atbilstīgas. Galvenais ir laika jautājumi. Vēlamies atbalstīt demokrātiju Etiopijā arī citās valstīs un šīm valstīm ir jāspēcina institūcijas. Priekšsēdētā saka paldies, es domāju, ka mēs varētu nokopēt jūsu runu. Un, protams, ir ārkārtīgi grūti strādāt pie demokrātijas jautājumiem un arī pie cilvēktiesības jautājumiem vienlaicīgi, kā jau jūs teicāt. Uh, Mēs esam saņēmuši lūgumu no jūsu vēstnieka eh, ar mums runāt. Es par šādu lūgumu neesmu informēta, neesmu šādu informāciju saņēmusi, ne mans birojs, ne es pati. Bet ņemot vairāk cilvēktiesību problēmas ir tik būtiskas un liels, es, protams, esmu jūsu rīcībā un var, esmu gatava tikties ar vēstnieku, lai izskatītu visus šos cilvēktiesību pasākumu jautājumus un debatētu par tiem. Uh, nezinu, kāda ir mūsu komitejas plāna, vēl neesam pieņēmuši par to lēmumu, bet ja mēs nolimsim apmeklēt Etiopiju, tad tas būs, tā būs vēl viena lieliska iespēja, kad šos jautājumus apspriest. Un tagad, tā kā mēs tiešām esam aizkavējušies, mums vēl ir divi darba kārtības jautājumi skatām, gribētu teikt, ka Andrikienei, eh, kas uzdeva jautājumu, ka viņi varētu saņemt atbildi no Levkovs kundzes, un tad mēs varētu šo tēmu slēgt. Jā, ir ārkārtīgi grūti izteikties īsi, kad runājam par tik sarežģītu tēmu kā šī un, diemžēl, reizēm nevaram visas nianses izklāstīt. Gribu lūgt jūs apskatīt dokumentu, ko mēs jums izplatējām, tur ir detalizētas rekomendācijas, ko izvirzām, bet pavisam īsi attiecībā uz ES cilvēktiesību stratēģiju es gribu teikt, lūko, galvenais jautājums, ko es teicu, ir, ka pēdējo septiņu gadu laikā esam redzējuši ļoti skaidru pasliktināšanos cilvēktiesību situācijā, tāpēc tas nav jautājums par to, ka, lūk, tā ir valdība, kas vēl ir pārējais posmā, lūk, pēc 20 gadiem un ir vajadzīgs vēl ilgāks laiks, nē, redzam, ka ir bijis pasliktināšanās cilvēktiesību situācijā pēdējos septiņus gadus. Un problēma, manuprāt, ar ES stratēģiju, tāpat kā ar daudziem citiem divpusējiem un daudzpusējiem donoriem, ir tāda, ka mēs neredzam šo, šo, šo, šī fakta atzīšanu eh, stratēģijā, ne paziņojumos, ne politikās. Un tāpēc uz papīra, jā, protams, ir paustas daudz saistības, ievērot cilvēktiesību principus un standarts, bet neredzam, ka tas izpaustos darbībā. Jo, kā jau teicu, pēdējos pat četrus gadus kad tika pieņemti šie likumi un kad tika, lūk, apcietināti žurnālisti, esam redzējušies, ka palīdzība atbalsts valstī faktiski ir dubultojies. Redzam, ka nu jau 4 miljārdi dolāru kopumā, tātad it kā gandrīz pretēji šī darbība. Es pat nezinu, kā izskatītos šis grafiks, cilvēktiesību situācija pasliknās, bet finansējums palielinās. Nu un kādu vēstu tad tas dod? Gal galā, paldies, saka priekšēdātāji, paldies jums visiem! Es domāju, ka šajā situācijai Etiopijai vajadzētu būt biežāk mūsu darbu kārtībā, un es ceru, ka premjerministra Numeņa prezidentūras mājiņa varbūt arī piedāvās valstī lielisku iespēju pārdomāt cilvēktiesību jautājumus un situāciju uzlabot. Tālāk nonākam pie nākamā darba kārtības jautājuma, tas ir ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšana. Tas ir Ruīta Vareša ziņojums. Pirmā viedokļa apmaiņa mums notika jūlijā, un tagad notiek otrā viedokļa apmaiņa ir izstrādāti vis, dokumenti visās, visu, visu, visās valodās. Un gribēju turklāt jūs informēt, ka šeit klāt ir ēnu referente, dāskundze no Tautas partija, Opjēls, Opjēlkungs no sociālistiem demokrātiem. Un redzu, ka arī Kasaka kungs ierodas, kas arī ir ēnu referents. Un tagad došu vārdu Variškungam. Lielas paldies! Tagad runāšu portugāļu valodā. Došu jums pāris sekundes pārslēgties. Vai, muito obrigado, senhora Presidente, muito obrigado, caros colegas. Vou tentar. Paldies, priekšsādātājs kundze, liels paldies, dargie kolēģi. Es centīšos izteikties īsi, atkal prezentējot šo ziņojumu projektu. Mums jau bija diskusija par šo ziņojumu, kā jau priekšsēdētāji teica, bet uh, vairākums kolēģu vēl nebija iespēja šo ziņojumu izskatīt detalizētāk. Tātad, sākumā gribētu izteikt pāris piezīmes par to, kas man ir svarīgi šajā ziņojumā. Šis ziņojums uh, skata divas pretējas tendences, kuras vēro Eiropas Savienībā. No vienas puses mēs eh, institucionāli attīstāmies tālāk, tātad Eiropas ārējās darbības dienests ir izveidots, tā ir jauna institūcija, tad ir jauns īpašais pārstāvs cilvēktiesībām un kā pamats mūsu rīcībai ir Lisabonas līgums, ir arī cilvēktiesību politikas stratēģija un dažādi ietvari, un Tā tad ir noteikti ļoti ambiciozi mērķi, bet no otras puses eh, jākonstatē, ka Eiropas Savienība, protams, arī izjūt krīzes uh, ietekmi gan ārpus Eiropas Savienības, gan Eiropas Savienības iekšienē. Un līdz ar to ir milzīgi satricinājumi ne tikai finanšu un ekonomikas jomā. Kopumā es eh, jūtu tādu zināmu Eiropas Savienības vājumu, un to arī eh, mūsu globālie partneri eh, tā atzīst. Daži to vērtē pozitīvi, citi savukārt negatīvi. Piemēram, Āfrikas valstis, kas ir uz demokratizācijas ceļa, arī izjūt šo Eiropas Savienības vājināšanos. Mums ir jāparūpējas par to, lai Eiropas Savienība ārpus tās robežām uh, tiktu uzklausīta tikpat lielā mērā, kā tas bija kādreiz, lai tā būtu tikpat spēcīga. Ir fakts, ka abas šīs tendences ir redzamas un ka tas ir tiešām šķietam pretrunīgas. Mēs dzīvojam tādos eh, pagriezienu pārmaiņu laikos, un raugoties uz šīm pretrunīgajām tendencēm, jādomā, ko tad tagad darīt. Mēs, kā daļa no Eiropas institūcijām, un kā tie, kas um, iestājās par, um, tad, kad izstrādā dokumentus Eiropas darbības dienestam, uh, Mums ir jādomā par to, lai šī stratēģija nepazustu. No mūsu viedokļa šajā ziņojumā tiks uzsvērti, uh, uzsvērts galvenās jomas. Eiropas līmenī mēs vienmēr cenšamies ievērot mūsu principus, bet bieži vien tie ir ļoti aptuveni formulēti. Protams, tie ir visā visumā labi, uh, bet nevienmēr tie ir tā konkrēti saprotami un īstenojami. Kā jau mēs tikko dzirdējām, Etiopijas diskusijā mums eh, dažkārt eh, varbūt vajag nedaudz vairāk provocēt. Tagad mums ir iespēja ar šo cilvēktiesību stratēģiju skaidri prasīt atbildību no institūcijām, arī no mūsu partneriem šim parlamentam, kas ir eh, demokrātiska leģitīma institūcija, un arī, un arī uh, dalībvalstīm ir jāiesaistās šajā stratēģijā. Bet šī stratēģija netīkst palikt tikai uz papīra, tai ir jādarbojas uh, Uh, kā vadlīnijām uh, tagadējai Eiropas Savienības praksēji un arī dalību valstu rīcībai. Ir jānodrošina saskaņotība un uh, tāda vienotība, arī tāda konsekventa rīcība valstu līmenī un arī Eiropas Savienības līmenī, lai tas viss būtu saskaņoti. Mums ir jāizvairās no tā, ka Eiropas Savienībai nav atbilžu uz uh, problēmām, uz jautājumiem, kas uh, parādās Eiropas Savienības iekšienē. Mums nav uh, pietiekami spēcīgi instrumenti, lai to nodrošinātu, uh, piemēram, dalībvalstu līmenī. Un Eiropas Savienība šobrīd Un daudziem ārējiem partneriem vairs nav tāda autoritāte, kā tas kādreiz bija. Un mums pret to ir jācīnās. Mums ir jārūpējas par to, lai mūsu um, darbība ārpus Eiropas Savienības uh, atgūtu savu spēku. Tātad tās bija mans sākotnējās piezīmes par to, kas mums pašiem ir jādara, sakārtojot uh, Uh, savu darbu, tātad sadarbības starp uh, dažādām institūcijām. To centāmies īstenot jau izstrādājot šo ziņojumu. Arī apakškomitejā attiecībā uz cilvēktiesībām vienmēr cieši sadarbojamies ar citām komitejām un arī šo ziņojumu izstrādājot. Mums bija ļoti daudz kontaktu ar citām komitejām, un tas viss ir iekļauts šajā ziņojumā. Un attiecībā uz katru dokumentu mums vajadzētu saskaņot darbību arī institūciju starpā ar parlamentu, tātad parlamentam ar komisiju, padomi un ārējās darbības dienestu. Man tas šķiet ļoti svarīgi, un tas tiek pausts arī šajā ziņojumā. Vēl es eh, nedaudz satraucos par to, kā labāk formulēt eh, tos dažādos instrumentus, kas mums ir demokratizācijas veicināšanai. Jo īpaši, kas attiecas uz tā saukto streamlining, eh, angliski runājot, tātad saskaņojot dažādas politikas, dažādas pieejas, uh, arī ārējās darbības dienestā. Ir jārūpēs par to, lai mēs rīkotos efektīvi, sasniedzot rezultātus un um, lai varētu uh, to saprast arī sabiedrība un mūsu partneri, ko tad mēs kā darām. Tas ir ļoti svarīgi arī lai e, turpinātu cīnīties par cilvēktiesībām ne tikai ārpus Eiropas Savienības, bet arī Eiropas parlamentā. Mums uh, vienmēr jādomā par uh, priekšsādātāju, priekšsādātāju vietnieku, uh, Uh, kas būtu atbildīgs par cilvēktiesību ievērošanu mūsu parlamentā. Manuprāt, tikpat svarīgi ir arī veikt izvērtējumu tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti. Uh, Uh, cilvēktiesību uh, īstenošanai, aizstāvēšanai Eiropas Savienībā un arī citās starptautiskās organizācijās šādi ietekmes novērtējumi būtu jāizveido balstoties uz vienotiem uh, kritērijiem, jeb tā saukto benchmarking. Šajā ziņojumā ir virkne ieteikumu. Un te ir runa arī par arābu pavasari. Un tiek minēts arī tas, ka arā pavasara pārstāvji šeit Eiropas Savienībā tika uzklausīti. Mēs šeit runājam par uh, centieniem veidot uh, jaunas valdības. Desgarrada, ka não, não, eh, não cabe na, na, na. Un mēs uh, izsakām priekšlikumu sasaukt tādu kā Eiro-Arābu eh, jauniešu padomi. Tie ir priekšlikumi, kas ilustrē to, uh, ka mums ir nepieciešams uh, radošums, lai īstenot mūsu idejas un mērķus. Vēl mēs šeit, protams, runājam arī par sociālo atbildību, uh, kas ir uzņēmumiem un vispār uzņēmumu atbildību. Visiem Eiropas pilsoņiem būtu jābūt iespējai pārliecināties, ka viņu nodokļu maksātāja nauda netiek izmantot, lai atbalstītu uzņēmumus, kas uh, pārkāpj cilvēku tiesības vai veicina to, ka uh, tiek pārkāptas cilvēktiesības ar viņu rīcības starpniecību. Tātad Eiropas Savienības atbalstu nevajadzētu uh, sniegt noteiktām uh, valstīm, uh, Tas jau tiek darīts, tātad, ja uh, valsts pārkāpja principus, tad uh, tai tiek atņemts atbalsts, un to pašā attiecināt arī uz uzņēmumiem. Paldies visiem par ieteikumiem no dažādām politiskajām grupām. Tie bija ļoti noderīgi sastādot ziņojumu. Liels paldies arī uh, ēnu referentiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir diezgan īss, jums ir laiks nedēļu, un līdz ar to arī savu uzstāšanos varētu nobeigt, bet, protams, gribētu sirsnīgi pateikties arī sekretariātam uh, par palīdzību sastādot šo ziņojumu. Paldies, Tavareša kungs, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Kinga Gāla, lūdzu. Vēl paldies priekšsādātājs kundze. Centīšos uh, izteikties ļoti īsi. Man šķiet, ka mums ir ļoti ambiciozs ziņojums šeit mūsu priekšā. Dažkārt man bija iespējas, ka tas ir pārāk ambiciozs. Šeit uh, tiek ietverti visi cilvēktiesību stratēģijas punkti šīs kritēriju jautājums, kas ir 21. un 22. pantā, man šķiet eh, pozitīvs un Eiropas parlamenta eh, lomas un eh, delegācija lomas stiprināšana cilvēktiesību jautājumos. Un te ir arī tādi pozitīvi ieteikumi rīcības plānā, kas ir labi. Bet gribētu arī uzsvērt jautājums, par kuriem gribētu iesniegt dažus grozījumus. Es domāju, ka no uh, lingvistiskā viedokļa te ir pārāk uh, skarbi formulējumi, un man šķiet, ka ir nepieciešama grozījuma, lai mīkstinātu šos formulējumus, runājot vairāk par lietu. Ir uh, šeit lietas, kas atkārtojas, un varbūt mēs varam uh, šeit piestrādāt, lai izvairītos no atkārtošanās. Dažviet ir nepieciešama precizējuma, piemēram, 25. pantā. Šeit gribētu ieteikt pārformulēt to. Uh, lai to padarītu skaidrāku, vai arī 26. pāns par pieeju, kas ir balstīta uz tiesībām, 14. pāntā par e, īstenošanas mehānismu. Šie formulējumi, manuprāt, būtu jāprecizē, lai nodrošinātu to, ka visi lasītāji ar teikto saprot vienu un to pašu. Un es uh, lasīju gan angļu, uh, gan ungāru versiju, un abās bija šie neskaidrie formulējumi. Bet esmu pārliecināta, ka mēs varēsim atrast tādus uh, formulējumus, kas uh, tiešām arī paudīs to, ko mēs vēlamies pateikt. Un mani grozījumi, kā jau teicu, būs tādi, kas uh, būs vērsti uz formulējumu mīkstināšanu un izvairīšanos no atkārtošanās. Paldies! Paldies, un tagad Obielas kungs, lūdzu. En general, los ponentes en la sombra deben eh, empiezan diciendo que el proyecto de informe es un. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis ziņojuma projekts ir labs ziņojuma projekts. Šeit ir, protams, lietas, ko varētu mainīt, un tomēr gribētu teikt, ka šeit ir runa par labu ziņojumu projektu, un to gribu teikt pavisam godīgi. Kas eh, runājot par struktūru un prioritātēm un ieteikumiem, tur jāsaka, ka šis eh, ziņojums ir ļoti piemērots, un tas nāk ļoti piemērotā laikā jo ir šī te paradoxālā situācija, ka no vienas puses uh, tiek zaudēts spēks, uh, šī spēkā stiprā pozīcija, un no otras puses ir tādas uh, proaktīvas uh, tendences uh, veidot vienotu Eiropas politiku. Protams, šeit ir dažādi uh, uh, svarīgi aspekti, cilvēktiesību politikā, kur Eiropas Savienība īsteno pasaulē, ir šie te uh, simboliskie dati, mm, fakti un, um, piemēram, īpaši pārstāvju iecelšana cilvēktiesībām. Mums visiem vajadzētu censties izmantot pēc iespējas vairāk šo iespēju. Šajā Tavareškonga ziņojumā tiek piedāvāta stratēģija un varbūt tāds uh, spēcīgāks voluntārisms uh, cilvēktiesību jautājumos. Tātad uh, mums ir vēlme uh, padarīt Eiropas Savienību tādu, kas var uh, praktiski spēcīgāk reaģēt. Un ir runa par to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu uh, uzņemties vairāk atbildības. Ir runa arī par to, ka. Uh, ir jāsaskaņo iekšējā un ārējā politika, un šeit jāsaka, ka mūsu politiskā grupa pilnībā atbalsta šo mērķi. Kā jau teicu, gribētu šeit uh, definēt tādu kā ietvaru, kā grafiku, un uh, tam mēs visi, es domāju, varam piekrist. Tātad pirmkārt ir runa par labāku saskaņošanu, koordinācijas starp Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm strādājot kopā, un tikai tā mēs uh, varēsim uh, sasniegt labus rezultātus. Un otrkārt, kā jau šajā ziņojumā ir teikts, tad ir jānodrošina politikas uh, saskaņošanu attiecībā uz pierobežu. Treškārt, jābūt pēc iespējas objektīvākiem arī attiecībā uz valstīm, kurās ir problēmas ar cilvēktiesību situāciju. Tur uh, Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties objektīvi, bet nevienmēr tas ir vienkārši. Un tāpēc tas tiek minēts arī ziņojumā, ka ir nepieciešami kritēriji, pēc kuriem tad varētu novērtēt eh, problēmas situāciju un izstrādāt rīcības plānu. Tām vajadzētu būt mūsu prioritātēm, un tā tas arī tiek šeit pausts. Bet gribētu piebilst vēl vienu lietu no savas puses. Proti Eiropas Savienības pasākumu redzamība, atpazīstamība. Uh, tieši cilvēktiesību jautājumos eh, šeit eh, to varētu daudz uzlabot. Bet tas ir arī atkarīgs no tā, cik konkrēti ir mūsu mērķi. Es domāju, ka Eiropas Savienības eh, vēstījumiem ir jābūt skaidrākiem, precīzākiem cilvēktiesību situācija pasaulē ir eh, tiešām traģiska, un eh, tad mums ir ļoti skaidri par to jārunā un skaidri jāpasaka, ko mēs vēlamies. Es domāju, ka par to mēs arī varam visi vienoties. Par plurālismu Eiropas Savienībā. Tur mums ir uh, atšķirīgi viedokļi, un tas attiec arī uz cilvēktiesību situāciju, bet, piemēram, cīņa par dzimumu līdztiesību vai eh, nāves soda atcelšana. Es domāju, ka šajos jautājumos mēs visi varam skaidri vienoties un panākt tādu redzamāku, efektīvāku politiku. Nāves soda atcelšana noteikti ir viens mērķis, par ko mūsu paudze ir vienojusies kā tas kādreiz bija ar verdzības atcelšanu. Protams, ka ir uh, daži, kas uh, saka, ka verdzība pastāv joprojām. SDO pirms trim vai četriem gadiem runāja par 12 miljoniem cilvēku, kas uh, strādā uh, vargiem, uh, vargu darbam līdzīgos apstākļos, bet es domāju, ka verdzība pastāv, ja tā pastāv, tad ārpus likuma visās valstīs. Un līdzīgi mums vajadzētu rīkoties uh, ar nāves sodu. Kas attiecas uz dzimumu līdztiesību un sieviešu uh, lomu visā pasaulē, tur, es domāju, mēs varēsim pakāpeniski panākt progresu, bet tikai pakāpeniski. Bet mums vajadzētu rūpēties par to, lai būtu lietas, kas uh, vismaz juridiski būtu aizliegtas. Paldies. Redzu, ka no kolēģiem neviens negrib izteikties, bet eh, Svonkungs vai jūs no ārējās darbības dienas gribētu izteikties? My main concern. Paldies. Es redzu, ka mums ir atlicis ļoti, ļoti maz laika, jo šeit vēl ir mani kolēģi, kas vēlas runāt uh, par uh, citiem, darb, par pāriem par darba kārtības punktiem šīs dienas darba kārtībā. Priekšsētāji saka lūdzu īsi, jo mums tulki vēl ir 5 minūtes. Tad ārējās darbības dienests. Jāsaka, ka šajā sakarā man nav daudz ko teikt. Es ļoti rūpīgi pierakstīju šeit klātesošo teikto, un varu teikt, ka mēs ļoti rūpīgi izvērtējām Tavareša kunga ziņojumu. Tur tika nosauktas dažādas prioritātes, un vai tas būtu navs soda atcelšana, vai skaidru standartu noteikšana, vai arī ārējās un iekšējās darbības saskaņotības nodrošināšana mēs uzskatām, ka šīs prioritātes ir mm, ļoti labi atspoguļotas eh, stratēģiskās darbības ietvarā un arī rīcības plānā. Un kā uz prioritātēm norādīja eh, jaunais pārstāvis un jaunais Eiropas Savienības īpašais pārstāvis, tikai vēl vairāk veicina sadarbību ar Eiropas parlamentu. Tādēļ Man nav vairs nekā ko piebilst, un mēs noteikti turpināsim sadarbību šī procesa iet, ietvaros. Tavāreša kungs, vai jūs vēlaties eh, rezumēt to? Jā, paldies. Es gribētu pateikties kolēģiem par izteiktajām piezīmēm, komentāriem. Ar nepacietību gaidīšu grozījumus. Un es gribētu pateikties Kingai Galskundzei par pausto kritiku un mēs noteikti centīsimies uzlabot, pilnveidot ziņojumu, kas attiecās uz valodu versijām. Tad mēs varam mēģināt pie tā piestrādāt, bet neesmu pārliecināts, ka var daudz ko palīdzēt ungāru valodas versijas sakarā. Ārējās darbības dienests pieminēja to, ka formulējumi ir eh, tādi ļoti atklāti un strikti, tīpaši attiecībā uz sadarbību starp komisiju parlamentu, bet jāsaka, ka šis ziņojums ir visai strikts attiecībā arī pret parlamentu, piemēram, 13. punktā. ir norādīts, ka debatas par cilvēku tiesībām ir ļoti vāji apmeklētas un šīs debatas neatspoguļo to, cik lielu nozīmi Eiropas parlaments uh, piešķir šiem jautājumiem. Tā kā mēs esam uh, stingri ne tikai attiecībā pret citiem, bet vispirms jau paši pret sevi. Tāpat arī atzīmēja Kingas Gāles kundzes ierosinājumus. Noslēgumā var tikai pateikt vēlreiz paldies. Arī paldies Obzjāls kungam. Šķiet, ka šie mērķi, kā nāsoda atcelšana un dzimuma vienlīdzības nodrošināšana varētu būt izteiktāk atrunāt tekstā. Vispārīgi runājot, var norādīt, ka Eiropas Savienība visai bieži cieš no savas nespējas vienoties un runāt vienā balsī. Kaut vai tādā jautājumā, kā cilvēku tiesību universālums. Jā, lietas uzlabojas pamazām. Mums tagad ir augstā pārstāve, un viņa runā par tām tiesībām, kas ir iekļautas dažādās starptautiskās konvencijās. Tā kā mums it kā ir viena reprezentācijas persona, bet attiecībā uz stratēģiju, ko mēs piemērojam šo mērķu sasniegšanai, šeit man šķiet Eiropas Savienībai ir grūts uzdevums jāpaveic lai lietas sakārtot. Jo tu neiet runa par to, ka ir jāpiespiež visas dalībās un visas iestādes uh, dziedāt vienu dziesmu, bet drīzāk vienoties par kopīgām vērtībām un par to, kā vislabāk izmantot dažādu dalību valstu atšķirīgās ietekmes sfēras. Mums vajag iemācīties izmantot šo situāciju savā labā. Mēs, piemēram, redzējām to atspūkļot ziņojumā par bēgļiem, jo ir atsevišķi reģioni pasaulē, kas viens dalībvalsts interesē vairāk nekā citas. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu censties izmantot šo potenciālu arī cilvēktiesību jautājumos. Neviens nesaka, ka tas ir viegli un ka mēs vienā mirklī varam pāriet no paziņojumiem pie efektīvas stratēģijas, bet gal beigās tas ir atkarīgs no mūsu politiskās gribas, par kur bieži sakām, ka tās dalība valstīs trūkst. Nu, tad es domāju, mums kā Eiropas parlamentām ir jābūt pirmiem, kas rāda piemēru šādas politiskās gribas paušanā un realizēšanā. Priekšsēdētāji, paldies! Tātad termiņa grozījuma iesniegšanai ir 21. septembris, pulkstens 12. Tālāk apspriedīsim šo ziņojumu AFET komiteja 18. oktobrī. Tālāk 5. novembrī tas atgriezīsies eh, mūsu komitejā un 6. novembrī būs galīgais balsojums un decembrī plenārsēdē. Tālāk, jautājumu laiks. Mums ir trīs jautājumi. Viens ir Pino Alači jautājums. Es saprotu, ka Anna Gomeša ir gatava atbildēt. Un Korklī Nilsona jautājums, un es esmu gatava atbildēt uz to. Tātad divi jautājumi, un trešais ir mans jautājums. Divi jautājumi saistīti ar cilvēku tiesību pārkāpumiem Rietum-Sahārā. Tad varbūt nesaukšu jautājumus, bet lūkšu ārējās darbības dienestu atbildēt uz šiem jautājumiem. Varam turpināt piecas minūtes uh, visās valodās un tad noslēgt angliski tikai. Tātad Pīters Frišs no ārējās darbības dienesta par Rietumu Sahāru. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad par pirmo jautājumu. Man ir jāsaka, ka mēs atbalstām ANO ģenerālsekretāra centienus panākt savstarpēji pieņemamu politisko risinājumu, kas nodrošinātu Rietum-Sahāras e, tautas pašnoteikšanos atbilstoši ANO drošības padomas rezolūcijām. Eiropas Savienība atbalsta ANO drošības padomas rezolūciju 2044, kas tika pieņemta 2012. gada 24. aprīlī, kas paplašina Minozo mandātu rietumu Sahārā līdz 2013. gada 30. aprīlī. Šajā rezolācijā tiek pasvītrots, cik svarīgi ir uzlabot cilvēktiesību situāciju Rietum Sahārā un bēgļu nometnēs un aicina puses strādāt kopā ar starptautisko sabiedrību, lai atbalstītu un uh, realizētu pasākumus, kur rezultātā tiktu pilnībā respektētas cilvēktiesības, paturot prātā to, kā tas ir uh, e, starptautiskās saistības šajā jomā. Rezolūcija arī atbalsta ANO cilvēktiesību komisijas e, padomes e, pārstāvniecības atklāšanu Nakura un Marokas paveikto, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz netraucētas piekļūs nodrošināšanu visām ANO cilvēktiesību padomas amatpersonām. Tas ir viens no centrālajiem jautājumiem mūsu politiskajā um, dialogā ar um, Āfrikas uh, struktūrām. Mēs runājām arī par 23 ieslodzītajiem, kas ir ieslodzītas salē. Pēc Daimezika bēgļu nometnes likvidēšanas 2010. gada 8. novembrī. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Vai Gomeša kundze ir apmierināta ar atbildi? Es gribētu vaicāt, ko Maroka dara šai sakarā? Un vai jums ir kāds komentārs par neseno ziņojumu, ko sagatavoja? Karikāni delegācija uz Rietum Sahāru. Atbilde. Es domāju, ka mēs patreiz atrodamies procesā, kuru virza un vada ANO drošības padome, un mūsu redzējums ir tāds, ka šis process ļaus atrisināt esošo problēmu, kas tiek risināta jau gandrīz 40 gadus. Es eh, redzīju, ka lasīju Karikānī ziņojumu, un man ir liels prieks, ka viņu nenolaupīja Alkaidas kaujinieki. Kad viņa apmeklēja hindu nometnes, mēs eh, redzējām dažus provizoriskus novērojumus. Galīgais ziņojums vēl nav ticis sagatavots, un lasot šos provizoriskos atzinumus, par to, ka cilvēki ir ļoti piesardzīgi attiecībā uz cilvēktiesībām. Mani šeit pārsteidz teikums, lai arī pamat dzīves standarti ir adekvāti, dzīves apstākļi tiek nodrošināti pēkļi nometnēs kā pagaidu risinājums. Pēc 40 gadiem šie standarti vairs nav akceptējami un tie būtiski ietekmē vairāk nekā 100 tūkstošu cilvēku dzīves apstākļus. Šeit es gribu teikt, ka risinājums šajā konfliktā kas ir ieildzis jau četrus gadu desmitus, ir tāds, ka šie bēgļi jau 40 gadus dzīvo bēgļu nometnē, un viņiem ir tikusi liekta normāla cilvēka cienīga dzīve, karjera, un tādēļ mums vajadzētu uzskaitīt zaudējumus, ko ir cietuši šie cilvēki. Un mums arī ANO, Marokai un citām pusēm ir jāņem vērā tas, ka, ja netiks atrast risinājums, šie cilvēki var kļūt par bīstamu ieroci. Un mēs to zinām no vēstures. Paldies! Un vispēcot mans pēdējais jautājums par tiesas procesu Bahreinā. Kilnilsens kundze. Bahreinas augstākā tiesa 4. septembrī piesprieda 14 opozīcijas aktīvistiem. Tātad uzturēja iepriekšējās uh, tiesas spriedumu šiem 14 uh, eh, apsūdzētajiem apsūdzībā par centieniem gāzt valdošo valdību. Un jūsu jautājums ir par to, ko Eiropas Savienība var darīt, lai atbalstītu cilvēktiesību aktīvistus Bahreinā, un es atbildēšu uz jūsu jautājumu, ja ļausiet man. Vispirms paldies, ka uzdevāt šo jautājumu, jo patiešām ir ļoti svarīgi par to runāt. Augstā pārstāve Aštons kundze un viņas dienest seko ši, šai tiesvedībai ļoti rūpīgi. Šajā, šī tiesvedība skar ne tikai šos Bahreinas pilsoņus, bet apsūdzēto vidū ir arī viens Dānijas Bahreins pilsonis un Zviedrijas Bahreins pilsonis. Eiropas Savienības pārstāvji ir piedalījušies visās tiesas sēdēs Bahreinas tiesā, kad tas bija iespējams. Un papildus publiskajiem paziņojumiem, kas pēdējais tika publicēts 5. septembrī pēc augstākās tiesas lēmuma pieņemšanas, Aštons kundze vairāk kārtīgi ir nepastarpināti tikusies ar saviem Bahreins partneriem, un es gribētu piebilst, ka tuvējo austrumu nodaļas direktors devās uz Bahreinu maijā pēdējo reizi, un viņš darīja to speciāli, lai apmeklētu Alhabadžas kungu cietumā. Bahreinas valdība un Bahreinas opozīcija ļoti labi zina par mūsu pašām, jo mēs izmantojam visus kanālus un visus kontaktu līmeņus, lai paustu savas bažas par situāciju valstī. Mēs izmantojam, piemēram, biežās tikšanās starp dienestiem šeit Briselē un Bahreins pārstāvjiem no dažādām pārvaldes struktūrām un līmeņiem. Mūsu kolēģi Rihādā dodas uz Bahreinu, cik vien bieži ir iespējams, lai regulāri tiktos ar Bahreinas varas iestādēm, opozīcijas pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un Eiropas Savienības pārstāvjiem. Jo, kā es teicu, priekšsētāji mums ir tikai četras dalībvalsts, kurām ir uh, pārstāvniecības Bahreinas galvaspilsētā. Un Papildus tām eh, mēs veicam izmeklēšanu visu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos, jo tai ir jākļūst integ par integrālu neatņemam sastāvdaļu to rekomendāciju īstenošanai, kas eh, bija iekļautas neatkarīgās Bahreinas izmeklēšanas komisijas ziņojumā. Mēs piešķīrām īpašu nozīmi šo rekomendāciju īstenošanai